So, ladies and gentlemen, welcome. Dāmas un kungi, nu, sākam IMCO komitejas sanāksmi. Iesākumā vajadzētu pieņemt darba kārtību. Paldies, nevienam nav iebildumi, tātad pieņemta. Pieejams protokols no sanāksmēm, kas notika 25. un 6. janvārī, 8. februārī un arī 9. februārī. Šie protokoli ir jums izplatīti un tiks uzskatīt par apstiprinātiem, ja līdz sanāksmes beigām neviens nebūs izteicis nekādus iebildumus vai komentārus. Vai piekrītat tam? Ļoti labi. Šķiet, ka esmu pārlikus pārpriekšādātāju paziņojumiem, vienkārši gribēju jums atgādināt, ka sanāksme tiek translēta arī tiešsaistē webstreamo, tad šī ir tāpat pieejama ir e-sanāksmes lietotne, ko var izmantot deputāti, viņu asistenti, politisko grupu darbinieki, lai sekotu līdzi dokumentu, no, sanāksmes notikumiem un dokumentiem. Tāpat pirmdien savukārt 13. martā paredzēta ārkārtas sanāksmes sanāksme no 7 līdz 8.30 vakarā Strasbūrā. Tāpēc lūdzu lieciet to aiz auss. I'd like to... Tālāk gribētu mūsu vidū sveikt apmeklētājus. Pirmām kārtām deputātu koalīciju no dažādām invalīdus pārstāvošām organizācijām. Priecājos viņš šeit redzēt, cik jauki, ka ieradāties. Zinu, ka jūs ārkārtīgi interesē progress pie pieejamības tiesību akta un tas ir tiesību akts, pie kā strādā arī šī komiteja, to uztver ļoti nopietni, un paldies, ka esat ieradušies, lai noklausītos eh, šajās debatēs. Gan jāsaka, pirms tam paredzētu vēl apspriest virkni citu punktu, bet, nu, es ceru, ka varēsiet palikt līdz pat šī punkta apspriešanai. Ja ir tādi, eh, kas vēlētos, lai viņiem tiktu nodrošināts tulkojums, tad jūs varat noteikti pārvietoties vairāk uz priekšu, tur, kur ir pieejamas austiņas un tulkošanas uh, aparatūra. Nu, varam tur pielikt vēl papildus krāslus. Šī kundze, kas dodas tagad jūsu virzienā, jūs varat uh, viņai to palūgt. Tātad, ja kādam vajadzīgs tulkojums, uh, un eh, jums ir šobrīd nav pieejams, tad lūdzu piesakaties, un es domāju, ka jums atradīs vietu zālē, kur ir šis tulkums pieejams. Parasti šajā brīdī tiek stāstīts tālāk par notikušiem trialogiem un notikumiem, bet tā kā šāda trialoga īsti nav bijis, tad varam tūlīt pat ķerties pie pirmā saturiskā darba kārtības punkta, un tas ir atzinums par priekšlikumu direktīvai, ar ko groza nosūtamo darba ņēmēju direktīvu. Atzinums sagatavotāja Kristēla Šaldemoze, un tas ir nu, atzinums, ko piedāvājam nodarbinātības komitejai. Tālāk došu vārdu referentēm un citiem runātājiem. Pirmām kārtām gribu lūgt runātājs pieturēties, nu, pie zināmiem laikiem, referentam 5 minūtes, pārējiem apmēram 3, nu, tā, lai mēs varētu pieturēties pie darba kārtības secības. Ja vēlaties runāt par ko citu, tad arī dodiet ziņu. Vispirms klāsts Kriselē Šaldemozai. Lielas paldies priekšsādātāji. Runāšu dāņu valodā šodien. Tāpēc došu varbūt nedaudz mirkli klausītājiem, lai viņi varē, varētu uzlikt austiņas, ja nu viņiem nav saprotama dāņu valoda, ja viņi nezina dāņu valodu. Paldies priekšēdētāji! Paldies, ka devāt man piecas minūtes. Nedomāju gan, ka man tik daudz būs vajadzīgs, bet lai kāds arī nebūtu, varu jums atgādināt, ka jau esmu noraudījis, kādā virzienā IMCO komitejā mums vajadzētu virzīties ar šo failu. Un tāpat arī nav iesniegt nemaz tik daudz grozījumu. To ir astoņi. Protams, ka mani interesē, kas sakāms kolēģiem par to visu, tā lai mēs varam komitejā panākt vienošanos. Bet vispārīgāk runājot, gribēju teikt, ka atbalstu komisijas priekšlikumu kopumā un ar šo priekšlikumu tiek koriģēta mm, komandēto darba ņēmēju direktīva. Katrā ziņā atbalstu to nodomu, ar kuru šī direktīva tika izstrādāta, šis priekšlikums izstrādāts, lai direktīvu uzlabotu. Bet tomēr, protams, vairākas jomas ir tādas, kurās vēl esmu piedāvājis grozījumus, ar kuriem, manuprāt, šis šis dokuments varētu kļūt precīzāks, labāks, tas radītu labāku situāciju gan darbaņēmiem, gan darba devējiem. Viena no jomām, kas uzlabojama saistīta ar eh, šīm saiknēm, kas tiek piedāvātas. Komisija runā par to, ka varētu notikt šī nosūtīšana līdz pat 24 mēnešiem. Savā projektā iezīm, ierosina šo laika posmu samazināt līdz sešiem mīnes, mēnešiem, un tam ir vairāki iemesli. Bet pirmām kārtām gribu teikt, ka lūk, seši mēneši ir laikposms, par kur vienojos, tāpēc, ka tas ir tās laikposms, pēc kurām atsevišķās valstīs jāsāk maksāt ieņēmumu nodoklis. Un tāpēc būtu loģiski, ja šāda veida nosūtīšana tik ierobežota līdz sešiem mēnešiem. Kāpēc tas svarīgi? Tas svarīgi no iekšējā tirgus skatu punkta raugoties, jo mums jāgarantē ietvers godīgai konkurencei. Vēlamies, lai darba ņēmēji saņemtu vienādu attieksmi, un tas nozīmē, ka viņiem jāsaņem vienlīdzīga samaksa par to pašu darbu tajā pašā darba vietā, un darba ņēmēja komandēšanas direktīva savukārt, nu, neparedz tieši šādas vienādas samaksas nodrošināšanu. Un ir vēl viens iemesls, respektīvi, mums jāspēj ierobežot arī tā saukto smadzeņu noplūšanu. Uh, Tātad vēlamies pārliecināties, ka nav tā, ka viskvalificētais darbas, viskvalificētākais darbspēks regulāri pārvietojas no austrumiem uz rietumiem, kur ir labāk darba samaksa, un līdz ar to tad ir nevienlīdzīgi darba apstākļi un tam līdzīgi. Tātad, lūk, mans ierosinājums samazināt šo nosūtīšanas laiku no 24 uz 6 mēnešiem. Otra lieta, pie kā vēlos pieķerties, ir definīcija vārdam atalgojums, jeb angliski remuneration. Savā atzinuma projektā es ierosinu izmantot jau esu esošo definīciju attiecībā uz šo vārdu. Komisija vēl šo definīciju mainīt, bet es domāju, ka mums vajadzētu pieturēties jau piesošās definīcijas. Tas tāpēc, ka pastāvošā definīcija šobrīd izstrādāta jau izveidojušamies tradīcijām un ieradumiem dalību valstīs Un, ja radam citu definīciju, tad jāsaka, varam radīt tālāku neskaidrību attiecībā uz šo visu pasākumu. Un neskaidr, neskaidrība nav vajadzīga. Tas mums kā sociāldemokrātiem nozīmīgi. Un pēdējais elements, par kuru esmu iesniegus grozījumus, attiecas uz pagaidu darbiniekiem. Protams, ka svarīgi uh, Eh, sekot noteikumiem direktīvā par pagaidu aģentiem, ja bierēģiem, bet jāatceras, ka ir tādas dalība valstis, kur, piemēram, ir tādi noteikumi, kas vēl vairāk aizsargo darbiniekus, kas strādā kaut kādu pagaidu darba laiku. Eh, un tāpēc, es domāju, jāpiedāvā dalībvalstīm tieši šādu iespēju šo aizsardzību vēl pastiprināt. Nu, lūk, par šādām jomām esmu iesniegusi grozījumus mm, par komisijas priekšlikumu Bet, kā jau teicu, visā visumā šis priekšlikums man šķiet atbalstāms. Tāpēc tālāk ar nepacietību gaidīšu jūs komentārus. Nu, un, protams, esmu arī gatava ar jums sadarboties, lai pēc iespējas plašāk atbalstu varētu nodrošināt šim atzinumam, tā lai darba, tā lai nodarbinātības komiteja uzklausītu mūsu teikto. For... Kas vēlas uzstāties tautas partijas vārdā? Andrēš Fārs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji kolēģei Šaldemozē arī paldies, un paldies arī par izklāstu. Eh, Otmārs Karas, diemžēl, nevarēja būt šodien klāt, tāpēc aicināja mani nolasīt eh, viņa viedokli, un eh, vēlas arī savā vārdā izteikties. Pirmajā viedokļa apmaiņā 28. novembrī mums jau bija iespēja apskatīt galvenos punktus. Karaskungs domā, ka mums ir nepieciešams tuvināt pozīcijas un uz tā pamata meklēt kompromisus, kas varētu komiteja iegūt plašu vairākumu. Šeit ir jāizceļ četri konkrēti punkti, kas karaskungam ir īpašs arī. Pirmkārt, šobrīd jāpieņem, ka šī eh, direktīva būs tāda, kas eh, ietver daudzas sektorus. Līdz ar to ir nepieciešams vienots noteikums noteikti visās nozarēs un tādējādi stiprināt iekšējo tirgu. Bet tik plaša piemērošana noved pie tā, ka nebūs iespējams izņēmumus noteikt. Otrakārt, tīpaši maziem vidējiem uzņēmumiem ir jāparedz iespēja izmantot šo iespēju sūtīt darbinieks darbā uz ārvalstīm bez papildus šķēršļiem EPP. Tas ir ļoti svarīgi, jo mēs gatavojam arī konsultācijas dokumentam par pakalpojumu sniegšanu. Līdz ar to nu, no vienas puses ir jā, jārunā arī par to, ka grūti nodalīt brīvu pakalpojumu sniegšanu no darbinieku nosūtīšanu tagad jau gan arī vairs nav tādu mazu uzņēmumu, kur strādā viens vai divi cilvēki tikai. Un tad sākot no otrā darbinieka vai no pirmā darba ņēmēja vairs nav pakalpojumu brīvu sniegšanu, bet sākas visa birokrātija, kuru paredz šī direktīva. Ja mēs vēlamies saglabāt atvērtu iekšējo tirgu, tad jānodrošina, ka tiek īstenoti un ievēroti spēkā esošie noteikumi, bet tiem jābūt pragmatiskiem, nebirokrātiskiem un tādi, kas nekavētu pārobežu darbību. Un Vācijas, Francijas pierobežas, e, man no šī reģiona būtu daudz piemēru minām. Tiek ierosināts e, nepieņemt pārāk detalizētas noteikums. E, ja sešus mēnešus pārsniedz šis nosūtīšanas termiņš, tad tas būtu nelikumīgi. Ta, treškārt, Karaskungs uzskata, ka diskusijā par direktīvu ir iespēja, ka radīsies plaisa starp Rietumu Eiropu un Austrumu Eiropu. To gan Karaskungs noraida. Mēs esam vienota Eiropa un viņš arī nevēlētos īpaši izcelt citas atsevišķas dalību valstis, tādējādi it kā norādot, ka tur situācija ir sliktāka, un viņš tā vietā vēlētos to, lai būtu iespēja pārvarēt eh, šo atalgojumu plaisu starp dalību valstīm. Un ceturkārt, Karaskungs vēlētos mūsu komitejas atzinumu iesniegt. Protams, atbildīgā ir nodarbinātības komiteja, bet eh, trialogu sarunās tad eh, nodarbinātības komiteja būs tā, kas pārstāv parlamentu. Mums, eh, mūsu komiteja ir jā, īpaši jāizstāv četras brīvības un jānodrošina, ka netiek apdraudēta brīvu pārvietošanās personām. Un paldies, ka devāt man vārdu. Lielas paldies! Esmu ēnu referenta EKR grupas vārdā. Tātad pāris komentāri no EKR grupas, eh, no manam atšai ziņā. Pirmām kārtām par juridisko bāzi runājot. Uh, Esam dzirdējuši vairākus priekšlikumus par to, ka juridisko pamatu vajadzētu mainīt, un domāju, ka mm, svarīgi tomēr pieturēties jau pie ierosinātās juridiskās bāzes, respektīvi brīvības eh, sniegt pakalpojumus, un nedomāju, ka šo juridisko pamatu vajadzētu paplašināt no 53. panta, 1. panta un 62. panta, lūdzu 60. 51. 1. un 3. apakšpunktu, kas attiecas uz ilgtermiņa nosūtīšanu un komandēšanu. Komisija ir iekļāvusi jaunas notasījums attiecībā uz ilgtermiņa nosūtīšanu, lai cīnītos pret sociālo dempingu un nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus. Viņi ierosina šos 24 mēnešus kā laika periodu pārliecinoties, ka attiecīgi šie nu, darbinieki tālāk tiktu uh, pēc šiem 24 mēnešiem tik pakļaut obligātajiem darba aizsardzības noteikumiem attiecīgajā valstī. Tas nav kā tāds kumulatīvs aprēķins. Es atbalstu šo gala mērķi, respektīvi vēlmi samazināt sociālo dempingu, bet domāju, ka 24 mēnešu mē periods tomēr jau ir visai patvaļīgi izvēlēts. Tas neatspoguļo reālos risinājumus un situāciju daudzos sektoros, uh, it īpaši tajos gadījumos, ka tas nāk kā kumulatīvs rezultāts, un es pilnīgi noteikti neatbalstu šī perioda samazināšanu uz sešiem mēnešiem visās jomās. Nu tā piemēram, piemērs Ja, piemēram, tiek iepirkts vēža skeners, nu, tad tas, protams, tiek iepirkts ar desmit gadu uzturēšanas kontraktu un attiecīgajiem piegādātājiem vajadzēs šos inženierus nosūtīt uz attiecīgo iegādes vietu, lai šo iekārtu uzturētu. Un desmit gadu laikā, protams, ka kumulatīvi šis periods varētu nonākt arī līdz diviem gadiem. Tāpēc es nepiekrītu šim patvaļīgi izvēlētajam skaitlim. Tāpat laikā man ir arī bažas par eh, šī priekšlika atbilstu, atbilstību trešajam piektiem Romas līguma pantam, ko tiek teica, ka konkrētajiem individam eh, nu, nodarbinātības kontraktā jāparedz noteikumi, ka, par ko vienojas abas puses. Manuprāt, izvēlei nevajadzētu attiekties uz obligātajiem uh, šiem noteikumiem, bet tam vajadzētu būt izvēlē darba ņēmēja rokās, jo pastāv jau zinām veida drošības klauzulas sociāla dempinga novēršanai eh, Roma 1 dokumentos. Un tāpēc domāju, ka mums vienkārši jāpārliecinās, ka pašreizie dokumenti jau tiek, un tiesība akti jau tiek atbilstīgi piemēroti, nevis kaut kā patvaļīgi vēl tas viss jāgroza. Ja turklāt arī iespējams, ka to var panākt, eh, nu, uh, ar dažādiem ekspertiem, izskatot attiecīgās jurisdikcijas, bez nepieciešamības radīt papildus nosacījumus. It īpaši, lūk, piemēram, šādos atsevišķu piemēru gadījumos, jo šāda situācija varētu darboties virknē dalību valstu, un tā varētu pārliecināties, ka noteikumi tiek īstenoti. Nu šķiet tie arī tie ir izcinājumi, ko es gribu piemā, piem, piemērot. Klausoties Andresā, eh, dzirdēju, ka viņš saka, ka vajadzīgs ir MVU izņēmums, bet es atklāt sakot labāk gribētu, lai būtu tāda risinājuma, kas atbilstu gan lieliem, gan maziem eh, uzņēmumiem un nu, dažādu vai tehnisku raksturu sektoriem. Ja tas nav vajadzīgs, nu tad, ja tas nav iespējams, ja šādu risinājumu nevar atrast, tad tādā gadījumā eh, jā, šāds MVU uzņēmums būtu pieņems. Ja nākamais runātājs nav, bet tad tālāk došu vārdu Denisam. Paldies, Vikija! Liels paldies arī referentei. Es domāju, viņa pietiekami labi ir izcēlusi problemātiskākos jautājumus, un jāsaka, ka Nīderlandē pirms vēlēšanām uh, ārkārtīgi daudz Uh, kritikas tiek pausta ārkārtīgi daudz kritikas tieši ņemot vērā to, ka nav uh, tādas vienotas minimālās algas. Un tas, protams, nelabvēlīgi ietekmē visu Eiropas Savienības tēlu. Līdz ar to šis ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Un es domāju, ka mūsu atzinuma autora ir uh, veikusi labu darbu, bet varētu vairākus tomēr aspektus izcelt vēl spilgtāk. Varbūt, ka mēs varētu arī vienoties par kādiem kompromisiem. Un ir, protams, jāuzklausa abas uh, politiskā spektra puses, lai to balss arī būtu sadzirdama diskusijās. Bet labi, būšu lakonisks. Mums šķiet, ka seši mēneši ir pārāk ilgs laiks. Pārsvarā termiņš ir četri mēneši un pat divi. Un jāsaka, ka Nīderlandē mēs esam redzējuši pat uh, īsākus termiņus, bet priekšsēdētājs redz, ka jūs smejaties, bet šis nav tāds uh, jautājums, tāds dokuments, par kuru smaidīt, jo te tiek uzkurināta diskriminācija, jau tā valdošās atšķirības, un uh, cilvēki kļūst aizvien dusmīgāki. Un jau divu mēnešu laikā var notikt ļoti daudz diskusiju vēl. Mums arī vajadzētu. Uh, runāt arī par to, cik ilgs būs darba laiks attiecīgajā valstī, izcelsmes valstī, piemēram, vai tās būs 90 dienas. Mēs iesniegsim konkrētu priekšlikumu un runājot par transporta sektora paplašināšanos. Tur joprojām ir zināma neskaidrība, vai direktīva attieksies uz transporta nozari vai nē. Es domāju, ka tam visam vajadzētu attiekties arī uz transporta nozari, eh, ņemot vērā arī to, ka transporta nozara savā ziņā ir īpaša. Un tā ir savas vajadzības, runājot par šoferu darba un atpūtas laikiem un tā tālāk. Bet galu galā kāds tad ir galvenais princips, ir jābūt noteiktībai un eh, juridiskai drošībai. Mēs iesniegsim vairākus grozījumus, bet tas, ko es minēju, tas mūsu grupai ir pats svarīgākais. Un eh, gaidu nākamās diskusijas. Paldies! Thank you. Paldies! Cenšos tagad saprast, vai jūs runājāt Dītas vārdā? Jā. Celmeņš kungs, jūs Alda grupas vārdā. Paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām paldies referentam par ziņojumu projektu, atzinumu projektu. Tas, protams, ir pamats tālākai, tālākam darbam. Debats par komandētajiem darbiniekiem ir notikuši ļoti plaši visās dalībvalstīs, gad, kad priekšādā tā runātāja pārtrauc. Kaut kas ir, ir nedaudz problemātiski. Jūs runājat angļu valodā, bet šķiet, ka otrā kanālā kaut kāda cita valoda šobrīd. Mana angļu valoda tiek tulkot angliski? Mm. Jā, es pat nezinu. Varbūt sākat vēl vienreiz no sākuma, lūdzu. Paldies. Labi. Tātad, lūk, pirmām kārtām paldies referentai par atzinumu projektu. Uh, uzskatu, ka tas ir labs pamats tālākajam darbam. Es ļoti atvainojos, bet otrajā kanālā joprojām šķiet somu valodā notiek uh, tulkošana. Lūk, nu viss ir kārtībā, ja? Labi, mēģināsim vēl vienreiz. Labi, un tā tad. Nu vai viss ir riktīgi? debatas notikuši daudzās dalību valstīs par šo jomu. Komandētie darbinieki parasti tiek eh, saistīti ar argumentiem par tādu kā sacensību uz zemākajiem kopsaucējumiem un tiek uztverti kā tādi, kas eh, dod ieguldījumu vājāk sociālā tīkla veidošanā. Tomēr es uzskatu, ka tāds saprātīgs demats par šo tēmu faktiski var, nu, atmaskot šādu veidu aizspriedumus pret komandātajiem darbiniekiem, bet tas var notikt tikai tad, ja mēs atbilstīgi sakārtojam visus faktus un šo direktīvu iesākumā gribu teikt, ka visā Eiropas Savienībā pastāv nepareizi izpratne par kaut kāda veida geogrāfiskām tendencēm darbinieku komandēšanā. Daudzi uzskata, ka lielākoties darbinieki nāk no tās augtajām jaunajā, jaunākajām dalību valstīm un tiek attiecīgi komandēti uz vecākajām dalībvalstīm. Tomēr statistikas dati un fakti liecina, ka faktiski šis pieņēmums ir nepareizs. Pētījums, ko veicis Delores institūts, e, liecina, ka, lai arī Polija nosūt visvairāk komandēto darbinieku, tā tūlīt seko Vācija un Francija. Tātad darbinieku komandēšana nav tāds jautājums, kur no nabadzīgākajām valstīm e, darbinieki tiek nosūtīti uz bagātākajām, izmantojot to labklājības apstākļus, bet arī otrādi, un to ļoti svarīgi atcerēties. Otrām kārtām Daudzi saka, ka darba ņēmēja nosūtīšana attiec tikai uz nekvalificētiem darbiniekiem, un arī to neatbalsta fakti un statistika. E, lai arī komandēšana bieži notiek tādās jomās, kur vajadzīgas vidēja līmeņa un zem līmeņa kvalifikācija, kā piemēram celtniecībā, komandētie darbinieki tiek nodarbināti arī tādos sektoros, kur ir augsts kvalitātes pakalpojumi, piemēram, finanšu sektorā un administrācijā. Un visbeidzot, Daudzi uzskata, ka darba ņēmēju komandēšana noved pie sociālā dempinga šo darbinieku uzņēmēju valstīs. Un vienmēr atgādina šos poļu santehniķa stāstus, kas, nu, tiek izplatīti šur un tur. Un zinām arī, ka vairākas arotbiedrības ļāva uh, uz latviešu un komandētiem darbiniekiem dodieties māju, bet šāda veida uh, rīcība nav pieņemama. Un tāpēc šajā gadījumā ir svarīgi atskatīties uz konkrētajiem faktiem. Uh, Eiropas politikas centra pētījums skaidru un gaišu parāda, ka darba ņēmēja komandēšana var novest gluži otrādi pie palielinātas nodarbinātības uzņēmēja dalību valstī, turklāt tā var palielināt eh, arī nodokļu ieņēmumus un palielināt, piemēram, bezdarbu nosūtītāju valstīs. Bet, protams, ka ļaunprātīga un nelegāla darbība pastāv šai jomā, un tā ir jāapkaro Eiropas līmenī. Un tieši šīs informācijas kontekstā vēlos ierosināt vairākus grozījumus atzinumu projektam. Tie lielākoties vērsti uz trim dažādiem punktiem. Pirmām kārtām nepieciešamība nodrošināt un palielināt brīvības sniegt pakalpojumus uzņēmē dalību valstīs, tā kā tas paredzēts līgumos. Otrām kārtām jānodrošina juridiska skaidrība koncepcijā, un šobrīd tādas nav. Es domāju, ka jārespektē gan obligātie samaksas nosacījumi, gan vienlaikus arī nacionālo labklājības sistēmu daudzveitība, kas nereti ir ļoti atšķirīga visā Eiropas Savienībā. Turklāt Eh, jāizņem visveid neskaidrās koncepcijas no šīs direktīvas, tā lai šis tiesību akts būtu labāks un dalībvalsts zinātu, kā šo tiesību aktu piemērot praksē. Un trešām kārtām jāpārliecinās, ka šāda pārstrādāta direktīva nenoved pie neproporcionāliem mēriem un pasākumiem un tālāk administratīvā sloga dalībvalstīs un ar nepacietību gaidu debatas. Es dzirdēju tautas partijas priekšlikumu par MVU izņēmumiem, un jāsaka, tas ir jautājums, ko esam gatavi apsvērt. Paldies, priekšsādātāji. Tālāk Igor Šalteš, zaļo grupas vārdā. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, paldies Šaldemos skundzei, referentei. Atzinums ir ļoti labs. Darbinieku nosūtīšana. Tas ir ļoti svarīgs jautājums vairāk iemeslu dēļ. Viens no tiem ir sociāls iemesls. Mums ir jāaizsargā e, norīkotie, nosūtītie darbinieki. Mēs gan es katru dienu dzirdam stāstus par dažādu cilvēku likteņiem, kas nosūtīti darbā uz citām valstīm, it īpaši būvniecības jomā. Tie galvenokārt ir tādi šausmu stāsti par darbiniekiem, kas e, strādā, nu, tuvu verdzības apstākļiem. Mēs atbalstām darbinieku nosūtīšanas direktīvas pārskatīšanu Līdz šim ir bijuši pārāk lielas eh, manevrēšanas iespējas, lai ļaunprātīgi izmantotu noteikumus. Mēs uzskatām, ka sociālās un darba tiesības ir jātuvina pēc iespējas tuvāk. Atšķirībai jābūt pēc iespējas mazākai attiecībā uz darba ņēmējiem, kas dodas uz citām valstīm, lai veiktu savus darba pienākumus. Uh, Es arī uzskatu, ka gala teksts būs ļoti nozīmīgs arī attiecībā uz atalgojumu vai minimālās samaksas noteikšanu visiem strādājošiem, tā skaitā arī nosūtītajiem. Jo tādējādi būs arī pilnīga skaidrība par to, kā dalību valstis un uzņēmumi īstenos šos noteikumus, piedaloties dažādos projektos tai skaitā cīnoties ar tā sauktu sociālo dempingu. Tomēr ir viena būtiska problēma. Kāds ir mērķis šai pārskatīšanai? Vai mēs cenšamies aizsargāt nosūtītos darbiniekus, vai tomēr šī pārskatīšana ir uzņēmumu interesēs? Jo nemaksājot darbiniekiem vai ļaunprātīgi izmantojot noteikumus, Viņi var gala rezultātā piedāvāt zemāku cenu par saviem pakalpojumiem un iegūt lielāku pasūtījumu skaitu. Līdz ar to mums ir nepieciešams panākt tādu vispārēju virzību. Un noslēgumā mēs piekrītam referentei attiecībā uz to, ka 24 mēnešu periods ir pārāk garš, līdz ar to mēs drīzāk piekristu referentes priekšlikumam samazināt šo periodu līdz sešiem mēnešiem. Tas šķiet pietiekams termiņš, jo lielākā daļa no nosūtītiem darbiniekiem vidēji tiek nosūtīti uz četriem mēnešiem. Un vēl viena lieta, neatkarīgi no gala rezultāta, īpašs uzsvers būs jāliek kontrolē eh, attiecībā uz šīs direktīvas īstenošanu jābūt arī uzraudzībai, jābūt sankcijai e, pārkāpējiem. Jo savādāk tas būs tikai teksts un nekas vairāk. Paldies, mums ir deviņas minūtes un trīs runātāji, līdz to trīs minūtes katram. Anna Marija Kuraca bild būs e, pirmā. Paldies, Viki! Paldies, Kristel, par labo darbu. Es domāju, ka mums ir jāatsauc e, šīs. Uh, priekšlikums, jo problēma ir ar esošās direktīvas īstenošanu. Nevis pastāv nepieciešamība grozīt direktīvu kā tādu. Tiesiskā pamata maiņa aizejot no četrām brīvībām un padarot to par nodarbinātības jautājumu, kas ir nacionālajā kompetencē, ir ne tikai pret visu direktīvas garu, bet arī pret to, ko, ko vairāk kā 11 nacionālajie parlamenti parādījuši dzelteno kartīti. Un to vienkārši ignorēt nav pareizais veids, kā nodarboties ar likumdošanu Eiropas līmenī. Un kāpēc? Tāpēc, ka jūsu pieminētās problēmas, Denis, ir ļoti nopietnas visās dalību valstīs. Ir ļoti daudz Eiropas pilsoņu, kas ir ļoti satraukušies emocionāli par šo jautājumu. Tas saistīts ar to, ka tās lietas eh, arī neatbilst patiesībai. Darbinieki tiek nosūtīti no visām dalībvalstīm uz visām citām dalībvalstīm. Direktīvas mērķis nav sociālais dempings, ne arī izkonkurēt eh, vietējos darbinieks ar zemāku samaksu. Absolūti nē, tas nav tāds iekšējais tirgus, ko mēs vēlētos. Tas ir efekts, eh, kas radies eh, sabiedrības diskusijās. Tas izriet no kontrols trūkuma dalību valstīs. Un ja mums ir problēma Eiropā, tad tā ir pakalpojums sniegšanas brīvības eh, trūkums, nevis pārāk liela pakalpojums sniegšanas brīvība. Un tas atņem cilvēkiem darba vietas, nevis izkonkurē. Mums ir jābūt vadošiem, eh, lo, vadošā lomā, nevis jāsako populistiem. Es saprotu, ka jums tik sarežģītā vēlēšanu kampaņā ir ļoti sensitīvi šie jautājumi, bet, eh, ja jums nav taisnība, tas nevar padarīt eh, šīs lietas par pretējām. Mums ir īpaši iestājās vēlēšana periodā par pārvietošanās brīvību. Šī komisijas ideja uh, noteikti ierobežojumi 24 mēneši eh, un referenti vēl 6 mēneši grib vai vēl mazāk, jūs gribat 2 mēnešus, tas vispār pret to, kas citā direktīvā ir. Ja mēs sākam mm, risināt problēmas, eh, izvēlēties risinājums, kas ir pret citām tiesību normām, tad es īsti neizprotu, kā šis laika limits dotu strādājušiem lielākas tiesības. Tas katrā ziņā radītu tiesisku nenoteiktību, grautu iekšējo tirgu. Tas nav pareizais ceļš uz priekšu. Atlīdzības jautājums. Es, Kristēl, piekrītu jums pilnībā. Es nebūtu varbūt gluži tā rakstījusi, komisijas priekšlikums minimālās maksas noteikšanai ir jās, jābūt atbilstošam Eiropas Savienības tiesas eh, lēmumiem. Un ir jāpapildina esošā direktīvas definīcija, nevis jāsāk grozīt to. Jā, es laikā ierobežojumu dēļ izteicos eh, īsāk. Man, protams, ir daudz, kas vēl sakāms par šo dosie. Paldies! Paldies! Paskāls arī montālāk. Paskal, lūdzu. Dank, fin dank, Viki. Um, ähm, tats... Paldies, Viki. Und, um, ihr nicht ganz recht geben kann. Jā, es uzskatu, ka te šeit ir dažādas problēmas saistībā ar šo dosjē, man ir jānorāda, ka šīs šausmu lietas, kas eh, tiek pārstāstītas ar strādāšanu, tie nav nekādi stāsti, tā ir realitāte. Un eh, Beļģijā pārzinot būvlaukumu realitāti, mēs zinām, ka tā ir realitāte. Mums ir jācenš uzlabot šīs situācijas, un tā nevar būt, ka daudzās dalību valstīs rodas sajūta, ka ar darbinieku nosūtīšanu citi strādājušie zaudē savas tiesības un tiek izstumti no darba tirgus. Un tā vienkārši nevar būt. Tā nedrīkst būt. Jautājums, kā šo direktīvu var uzlabot? Un tur es piekrītu kolēģei Koraca Bildkundzei. Pirmkārt, ja tas ir kontrols jautājums, mums ir labāk jānodrošina kontrols, jāpiešķir nepieciešamie resursi kontrolēm, un to mēs esam darījuši ar 2014. gada īstenošanas direktīvu. Un tagad to lielākā daļa dalībvalstu jau ir īstenojusi. Bet nosūtīšanas direktīva ietver arī elementus, kas ir uzlabojami, un to mums arī vajadzētu darīt. Tāpēc arī atzinīgi vērtēju to, ka kaut arī šodienos valsts uh, parlaments ir parādījis zeltaino kartīti, viņa tomēr konstruktīvi mēģina uzlabot šo ziņojumu. Kaut arī mums ir viens mērķis - vienlīdzīgs atalgojums par vienlīdzīgu darbu vienā un tā pašā vietā. Mums ir jāuzlabo trīs vietās šī direktīva. Pirmkārt, jau e, nosūtīšanas ilgums 24 mēneši ir jautājums, par kuru ir jādiskutē. Tur ir gan pār, gan pretpunkti. Nav jau tā, ka tie no, galv, no gaisa pagrābt šie 24 mēneši. Tas e, nāk no direktīvas 883 no 2004. gada. Mums ir no viens puses jānosaka termiņš, bet šis termiņš jau ir iepriekš noteikts, un mēs nevaram nonākt pretrunā ar to. Viena lieta, ko mēs varētu apsvērt, par ko nav ticis runāt, ir e, noteikti atšķirīgi regulē, regulējumi pa nozarēm. Tātad dažādās nozarēs varētu būt dažāds ilgums. Juridiskai noteiktībai tas varbūt nav optimālais risinājums, bet tas būtu risinājums Otrakārt, runājot par darba apstākļiem, uzskatu, ka ir nepieciešams arī paredzēt papildinājumu e, attiecībā uz ceļošanas izdevumiem. Un viena lieta, ko komisija nav iekļāvuši šeit, ir transporta sektors. Un tur komisijai nevajadzētu nogaidīt, bet sagatavot priekšlikumus arī šajā jomā jo tas atbilst tam, kas ir ierakstīts transporta baltajā grāmatā. Komisija ierosina cīnīties ar nelegālo praksi transporta jomā. Paldies! Paldies! Mums ir ļoti daudz punkti darba kārtībā. Es nevēlētos atņemt citiem jautājumiem laiku. Es nevarētu šo padarīt par komiteju, kur katram ir tikai minūte, lai izteiktos. Šis tomēr ir svarīgs jautājums. Ir vēl divi cilvēki, Eva un Evelīna Gephārdi, kas vēlas izteikties. Bet, ja es sāku dot citiem vēl vārdu, mums būs mazāk laika citiem jautājumiem. Mums vēl ir vienas debates par šo jautājumu pēc dažām nedēļām, tad, kad būsim saņēmuši grozījumus. Es aicinātu Evu izteikties, un Evelīna, un tad uh, apspriedīšos ar vicepriekšsēdētājiem. Paldies, Viki, runāšu bulgāriski. Jā, paldies referentei par paveikto darbu. Vēlētos izcelt vairākus aspektus. Pirmkārt, termiņa saīsināšana, pēc kura uzņemošā valsts um, var akceptēt šo termiņu. Šobrīd noteikties kompromiss 24 mēneši ir labs kompromiss, kas mazinās negodīgu konkurenci un aizsargās strādājošos. Vēlētos referentē lūgt skaidrojumu, eh, kādēļ viņa ierosina svītro desmito apsvērumu punktu. Ņemot vērā to, ka komisijas ierosinātās mm, izmaiņas šīs problēmas nerisina. Tad vēl ir problēma saistībā ar piemērojamās tiesību normas piemērošanai, tīpaši attiecībā uz tiem, kas strādā starptautiskās transporta pakalpojumu jomā. Mums ir jāņem vērā šī darba specifika. Tāpat arī 12. apsvērumu punkts attiecībā uz atalgojuma noteikšanu, kas ietekmē pakalpojumu sniegšanas brīvību. Respektīvi, ka nacionālajie noteikumi tiem būtu jāņem vērā strādājošo vajadzības un nevajadzētu ietekmēt e, pakalpojumu sniegšanu pāri robežām. Tāpat arī atalgojuma elementi saistībā ar šāda veida strādāšanu. Tur ir nepieciešama precizējuma, jo savādāk tur būs problēmas. Un pēdējā lieta, ko vēlos uzsvērt, ir, ka, kas tad īsti domāts ar atalgojums jēdzienu. lai atalgojumu varētu noteikt e, saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem. Tam var būt, e, respektīvi šādam formulējumam var būt e, negatīva ietekme. Ir nacionālā līmeņa tiesība akti dažādos līmeņos, tiesību akti, tiesu lēmumi, arbitrāžas lēmumi Un šis priekšlikums neatbilst Eiropas Savienības tiesas judikatūrai, kas prasa to, ka noteikumiem jābūt caurskatāmiem un saistošiem. Tie nedrīkst būt atkarīgi no darba devēja vēlmēm. Tiem jābūt caurskatāmiem, vienkāršiem un viegli īstenojumiem. Paldies! Atce, cik es sapratu, Līmovičs kungs izteicās uh, savā vārdā, nevis Alde grupas vārdā, tāpēc man jādod vārds Ditai Šarancovai, kas runās grupas vārdā. Jā, paldies, izteikšos īsi, jo mums bija pārpratums nedaudz komunikācijā. Komisijas uh, šī tiesībā pārskatīšana jau bija apšaubām no paša sākuma. Varu atgādināt to, ko Anamarija sacīja par dzeltenām kartītēm. Uh, Un šis atzinums neuzlabo situāciju, tikai ierosina principus, kas ir pretēji uh, brīvai pakalpojumu apritē Eiropā par tiesisko pamatu. Kāpēc mēs mēģinām mainīt eh, to IMCO komitejā? Mums ir jāpaliek pie saviem argumentiem. Šeit ir pieminēts eh, tikai izklāsts tā īsajā un mana grupai pret to. Es iesniegšu grozījumus, kas vērsti uz eh, pakalpojumu pārobežu sniegšanu, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību. Esmu nobežījusies par faktu, ka visas nozares ir ietvertas un varu atbalstīt to, kas tika sacīts par transportu jomu, par atalgojumu. Tas, ka pietrūkst skaidrība attiecībā uz jēdzienu atalgojums, ir viena no šīm priekšlikuma galvenajām problēmām. Tāpat arī caurskatāmības trūkums uh, par laika ierobežojumu līdz sešiem mēnešiem. Nu, šeit ir problēma konstatēt to. Tāpat ir jādod iespēja iestādēm, eh, kas kontrolē, konstatēt, eh, vai nosūtīšana ir īsta vai nē. It īpaši, ja mēs runājam par maziem vidējiem uzņēmumiem, tur dažkārt nemaz eh, viņiem nav iespējas algot veselu armiju ar grāmatažiem un juristiem. Īstenošanas direktīvas cerotais pāns jāņem vērā, kur atbildīgajām iestādēm ir jākonstatē, vai uh, šī nosūtīšana ir īsta vai nē. Paldies, Evelīna Gebhārda. Jā, paldies, priekšsarētāji. Manuprāt, viena no problēmām iekšējā tirgu ir tā, ka mums nav kopīgi sociālās un darba tiesības, un tāpēc e, atšķirības dalību valstīs ir ļoti liels, un tas arī rada liels grūtības un sarežģījums. Tāpēc ir pareizi, ka mēs darba ņēmēju nosūtīšanas jautājumu apskatām detalizēti, arī ņēmot vērā to, kas attiecas uz strādājušo tiesībām. Un tur no vienas puses ir jārunā par darba ņēmēju aizsardzību, uh, tajās valstīs, uz kurām viņi tiek nosūtīti. Kā jau kolēģis sacīja, tās nav pasakas ka, vai stāstiņi, kas tiek atstāstīti, tā ir realitāte. Bet tas nedrīkst novest pie darba vietu likvidēšanas. Un, no otras puses, protams, mēs vēlamies, lai ir mobilitāte un brīvas pārvietošanās tiesības, bet tad nedrīkst e, izveidoties sociālais dempings ar darba ņēmēju palīdzību. Tad mums ir jāpieprasa, lai nosūtāmie uh, darba ņēmēji saņemtu tās pašas tiesības, kā ir darba ņēmējiem tajā valstī, kurā viņi tiek nosūtīti. Un par to ir arī runa. Šeit ir jānodrošina tas, ka darba ņēmēji tiek uztverti nopietni un tiek aizsargāti, lai viņi netiktu izmantoti izveidojot sociālo dempingu. Tāds ir mērķis. Tāpēc es atzinīgi vērtēju to, ko Šaldemos kundze ir sagatavojusi. Paldies! Paldies! un atgriežos pie Šaldemozes kundzes ar noslēgumu, un tad es nodošu vadības grožus Korats Bildes kundzei. Man ir uz dažām minūtēm jādodas projām. Lūdzu, Krista Šaldemoze. Paldies! Paldies kolēģiem par komentāriem. Jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un tajā pašā laikā gana delikāts. Mums ir jārunā par dažādām ieinteresētajām pusēm un, protams, ir jāatrisina jautājums pēc iespējas labākajā veidā. Es, protams, nevarēšu reaģēt uz visiem uh, uzklausītajiem komentāriem, bet šo to no savas puses tomēr piemetināšu. Ja mēs runājam par izņēmumiem attiecībā uz MVU, īstenībā MVU sastāda vislielāko uzņēmumu skaitu uh, vienotā tirgu. Un, ja mēs runājam par izņēmumiem, nu, tas varētu būt kaut kas līdzīgs kā vispār noteikuma atcelšana. Un kolēģi te runāja, ka varētu transporta sektoru izņemt no aptvērumu vai arī uh, izveidot likumdošanu tieši atbilstošu tam. Un tieši tādēļ es uh, vēlējos uh, svītrot desmito apsvērumu, jo es uzskatu, ka norīkotajiem darbiniekiem, ka šai direktīvai jātiec arī uz transporta nozaru, lai pilnīgi visi darbinieki būtu pasargāti. Protams, kolēģi te runāja par uh, dažādiem termiņiem, ne diviem mēnešiem, 24 mēnešiem. Es piedāvāju pusgadu, sešus mēnešus. Mēs varam, protams, par to vēl apspriesties. Uh, Un ceru, ka varēsim apspriesties arī par citiem aspektiem, lai varētu sagatavot labu grodu atzinumu. Mēs patiešām esam IMCO komiteja un esam tiesīgi gatavot savu ziņojumu, un tam ir jābūt tādam ļoti spēcīgam Labi, tagad apkoposim grozījumus, apspriedīsim tos un skatīsimies, kas notiks tālāk. Paldies! Uh, the... Paldies, paldies atzinuma autorei, paldies par šīm auglīgajām debatēm un grozījumu iesniegšanas termiņš ir 22. marts, pusdienas laiks 12.00. Paldies! Un tagad ķersimies pie Nikola Danti ziņojuma. Eiropas sadarbīgā ekonomika. Mēs izskatīsim grozījums un doda vārdu Nikolā. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Anna Marija. Gribēju pateikties visiem komitejas kolēģiem, arī kolēģiem no citām komitejām. Jāsaka, ka ir 366 grozījumi, un tas pierāda, cik ārkārtīgi lielu ažiotāžu ir radījis šis temats un cik daudzi e, tajā ir ieinteresēti. Gribēju pateikties arī citām komitejām FAM un arī citām komitejām, kas eh, strādāja pie atzinumiem ITRE, TRAN un tā tālāk. Patiesībā gandrīz visi uh, ir vienis prātis, ka sadarbīgā ekonomika ir tā nozara, kurā ir uh, milzīgs potenciāls. Protams, gan uzņēmumiem, gan arī patērētājiem. Protams, ir arī dažādas grūtības, un uh, cilvēki nevienmēr tam tik ļoti uzticas, jo nozara ir pilnīgi jauna, tas ir uh, jauns fenomens. Un uh, ir jau, protams, bijusi arī pirmā negatīvā pieredze patērētājiem. Ja mēs runājam par darba ņēmējiem, arī tur ne viss ir tik labi nokārtots, tāpat kā arī nodokļu jomā. Tādēļ mums ir jāizskauž eh, nu, juridiskā nenoteiktība, fragmentācija, jo dalība valstīs ir atšķirīga situācija. Nav kopīgas likumdošanas pagaidām šajā jomā Eiropas līmenī. Tādēļ mēs esam vērsušies pret šādu fragmentāciju. Ja mēs runājam par sadarbīgo ekonomiku, ir skaidri un gaiši saprotams ka ir pirmām kārtām jārisina akūtākās problēmas. Mēs vēlamies kopīgu Eiropas ietvaru, kas ir horizontāls, ņemot vērā uh, likumdošanu un runājot arī par uh, tādām detalizētākām normām. Varbūt, ka mums ir vajadzīgi vēl kādi papildus priekšlikumi. Mēs uh, saņēmām dažādus uh, priekšlikums no atšķirīgām politiskajām grupām un pirmām kārtām ir jāparūpēs, lai tiktu attiecīgi īstenot jau spēkā esušā likumdošana, kas jau pastāv, piemēram, pakalpojumu direktīva. Un, ja uh, ir konstatēti pārkāpumi, tad tie ir arī jāsankcionē. ir jāatrod arī labais līdzsvars starp Eiropas pieeju un nacionālo pieeju. Ir jāvērš pret fragmentizāciju un ir ļoti daudzi dažādi grozījumi, tos varētu sadalīt vairākās grupās. Mums ir jārunā par šo sadarbīgās ekonomikas Eiropas uh, fenomenu, Eiropas dimensiju, bet ir jābūt arī autonomijai dalību valstīs, ir jāievēro subsidaritāte. Un ir jānodala arī profesionāļi no neprofesionāļiem. Ir jābūt ļoti labām, skaidrām definīcijām kurš tad šeit strādā, kuram eh, tā ir profesionāla nodarbošanās, kurš tikai piestrādā brīvajā laikā, eh, kādi pienākumi ir jāuzņemas eh, katram individam. Tas ir ļoti skaidri jāatrunā, lai varētu izstrādāt labākus, efektīvākus priekšlikumus. Protams, mēs arī centīsimies vienoties par kompromisiem. Dalību valstīm un komisijai vajadzētu patiešām padomāt par uh, labas likumdošanas izveidu un tādu labu tās izmantošanu. Ja mēs runājam par uh, neprofesionāļu un profesionāļu nošķiršanu, tam ir jābūt ļoti precīzam uh, pamatojumam un uh, bieži vien arī uh, Šeit tiek izsniegtas atļaujas, ir jādomā arī par administratīvo pusi un vēl eh, grozījumos daudz tika runāts par pēc iespējas augstāku aizsardzības līmeni patērētājiem lai viņi būtu pietiekami labi informēti, runājot par dažādu veidu pakalpojumu sniegšanas modeļiem, piemēram, uzņēmums uzņēmumam vai klients klientam vai vēl citiem. Un ir jābūt arī uh, galvošanai, ko uzņemas uh, konkrētas pakalpojumu piedāvātāja platformas. Priekšsēdās kundze, es zinu, jā, bet es gribēju nedaudz detalizētāk pastāstīt par grozījumiem. Nu, es labprāt vēl divas minūtes tam veltītu. Ja mēs runājam par uh, platformu atbildību. Ir jāatļauj iespēja pašregulācijai, uh, Bet ar to vien nebūs gana, ja mēs gribam pietiekami labu tādu galvošanas sistēmu. Un ir jārunā arī par dažādu algoritmu izmantošanu, lai vērstos pret diskrimināciju un ļaunprātīgu izmantošanu. Par konkurenci runājot, kā var garantēt godīgu konkurenci sadarbīgās ekonomikas ietvaros. Tam arī ir jāpievērš pietiekami daudz uh, uzmanības. Protams, mēs varētu izstrādāt arī vēl kompromisu grozījumus. Esmu visai cerīgi noskaņot šajā kontekstā. Ļoti vēl tāds eh, jautājums, par ko tiek lauztaus šēpu, ir nodokļi. Kā tad tiek aplikts ar nodokļiem šīs platformas un arī citi spēlētāji, kas ir iesaistījušies sadarbīgajā ekonomikā? Mūsuprāt, ir jābūt ļoti skaidrām definīcijām un ir arī jāprecizē, kā tad uh, tiek uh, ieviesta šī nodokļu politika. Darba ņēmēja tiesības arī ļoti svarīgs jautājums. Uz to attiecas liels grozījumu skaits. Es arī esmu daudz sazinājies ar nodarbinātības komiteju, viņa priekšlikuma arī ļoti vērtīgi. Mēs gribam tam visam pieeja tā ļoti pragmatiski, nesludinot te nekādu ideoloģiju. Ja mēs runājam arī par jauniem uzņēmē, par jauniem ārotbiedrības sadarbības modeļiem, tas viss ir jāatrunā. Mēs negribam, protams, uh, pilnībā izjaukt līdz šim pierasto darba tirgus uzbūvu, bet rodas jaunas ekonomiskās uh, formas, eh, uzņēmējdarbības formas, un tas, protams, prasa arī pielāgošanos. Mums, protams, vajadzētu arī panākt to, lai e, nepieļautu sociālo dempingu. Ir jābūt arī godīgai attieksmei. Ne tikai pret pašnodarbinātajiem, bet arī pret tiem, kam ir tādi tipiski darba līgumi. Es esmu gatavs uzklausīt, uzklausīt kolēģi komentārus un ceru, ka varēsim sagatavot pietiekami labu ziņojumu par tik svarīgu jautājumu. Un mums, protams, ir jāraida tāds spēcīgs signāls, lai arī uh, nozars pārstāv mūs sadzirdētu. Uh, Paldies, paldies, uh, Nikola. Jā, jāsaka, šī patiešām ir plaukstoša joma. Uh, tā ir ļoti perspektīva. Es negribēju, protams, te laupīt laiku, negribēju laupīt laiku arī citiem kolēģiem, bet došu vārdu tikai katram uz vienu minūti. Es pati arī esmu ēnu referente, varu no savas puses tikai piebilst, ka man patīk šis uh, ziņojuma priekšlikums. Mēs ļoti aktīvi strādājām jau no pašas pirmās dienas kopā. Mēs vēlamies uzlabot. Uh, tirgū valdošo situāciju. Mēs vēlamies, protams, panākt to, lai uh, sadarbīgā ekonomika Eiropā varētu attīstīties, lai būtu uh, labs likumdošanas pamats tajā pašā laikā neiejaucoties dalībvalstu kompetencēs, piemēram, darba tirgu un nodokļu politikā. Manuprāt, varētu izdarīt secinājumu, ka nevajadzētu tā regulēt šo jomu Eiropas līmenī, vajadzētu piedāvāt definīcijas apmaiņu ar pāraugu praksi, noteikti galvenos principus, un nevajag varbūt debatēs tik daudz runāt, ka sadarbīgā ekonomika ir apdraudējums. Uh, tradicionālajiem uzņēmējdarbības veidiem. Ir jārunā par šīs jomas uh, iespējām un potenciālu. Protams, ja dalība valstis to izmantos pietiekam prātīgi un neļaus šīm platformām negodīgi izkonkurēt uh, tradicionālos uzņēmumus. Protams, šo operatoru vēlme vai indeve nav galvenokārt darīt kaut ko apējot likumus un e, varbūt izmantojot negodīgu konkurenci. Mēs te runājam par dažādiem uzņēmējdarbības modeļiem, peer-to-peer, -peer, B2B, C2C un, protams, šeit ir jārunā arī par eh, galvošanu un jāņem vērā arī jau spēkā esošā akī īstenošana, mums ir pārkalpojuma direktīva, citas direktīvas, ko var arī zināmā mērā attiecināt uz sadarbīgo ekonomiku. Un arī ir eh, jāpātrina pātrinātā eh, pārkāpuma procedūra. Digitalizācija ir kļūst par neatņemamu mūsu politikas eh, sastāvdaļu. Mums ir tas jāņem vērā, tas ir jāizmanto ir jāparūpējas, lai patērētāji uzticētos šādai uzņēmējdarbībai, ir jāveido mm, dažādi, teiksim, dažādas tābulas un. Ja ir bijuši pārkāpumi, tas ir jānorāda, un, ja runājam par e, juridisko noteiktību, priekšlikums par sliekšņu ieviesa, ieviešanu varētu būt e, Uh, labs veids, lai varētu pietiekami labi diferencēt dažādus sadarbīgās ekonomikas operators. Un sadarbīgā ekonomika taču ir ļoti svarīga arī ilgspējai, jo uh, tā ļoti labi saspēlējas ar aprits ekonomiku. Un domāju, ka sagatavotie kompromisi bija ļoti labi, un tagad es atkal iejūtos sēdes vadītājs lomā un došu vārdu Ditai Čarāncovai, kas ir ALDE grupas ēnu referente. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Arī es vēlējos pateikties referentam. No visiem grozījumiem mēs varam saprast, ka ir vairāk jāuzsver sadarbīgās ekonomikas uh, ieguvumi, tādi kā nodarbinātība, iespēja izmantot tādus netradicionālākus darba laikus. Uh, Un es gribu, lai šis vēstījums galu galā ziņojumā būtu pietiekami skaidri nolasāms. Ja mēs runājam par sādarbīgo ekonomiku, par šiem definīcijām, eh, es ceru, ka pie tā nevajadzēs eh, pārāk ilgi kavēties. Ir, protams, jānojauca barjeras, ir jāveido uzņēmēji draudzīgi uzņēmēji darbībai draudzīga vide. Mana grupa ir noraizējusies par uh, izmantojamajām normām. Tas varētu radīt tirgus fragmentēšanas risku, jo ir dalībvalsts, kas ir ieņemuši tādu protekcionistisku pozīciju. Ja runājam par ES līmeni, es atbalstu, mana grupa, pareizāk sakot, atbalsta tādu ES līmeņa ietvaru, kas gan ir pietiekami elastīgs. Tam ir jābūt tādam vispārīgam ietvaram, tajā pašā laikā dodot dalību valstīm iespēju pašregulācijai bet dalībvalstis nedrīkst uh, ignorēt noteikumus, tā kā tas ir noticis, piemēram, pakalpojumu direktīvas kontekstā. Mums ir jāapzinās, cik eh, svarīga arī ir izvērtēšanas procedūra. Tas, protams, ir ļoti svarīgi, jo eh, mēs redzam, ka citur palielinās protekcionisma uh, vēlmes. Ja runājam par sliekšņu ieviešanu, tas varētu būt tāds labs priekšlikums, bet nu, viena recepte pilnīgi visiem nederēs. Priekšsēdētājs kundze visbeidzot jādomā arī par e-komercijas direktīvu un arī platformām. E-komercijas direktīva apšaubīt nav nekādas jēgas un mūsu grupa šādus mēģinājumus nekādā ziņā neatbalstīs. Paldies! Paldies, Denis, jūs goevārdā runāsiet! Tad eh, pirmais tagad Igors Šoltes no zaļo grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām paldies referentam. Manuprāt, ziņojums ir ļoti izdevies. Sadarbīgā ekonomika ir jauns fenomens. Un tas uh, raugoties no juridiskā un ekonomiskā viedokļa eh, kļūst par aizvien lielāku pārbaudījumu. Protams, ir arī jāprecizē konkurences aspekts. Mūsu pieņemtajiem likumiem ir labvēlīgi jāietekmē gan konkurētspēja, gan nodarbinātības rādītāji. Arī juridiskā noteiktība un patērētāja aizsardzība ir tādi elementi, bez kuriem sadarbīgā ekonomika nevarēs uh, darboties. Zaļo grupa ir iesniegusi arī vairākus grozījumus. Īpaši svarīgi ir uh, tie grozījumi, kas attiecas uz vienlīdzību, runājot par nodarbinātību, par dzimumu līdztiesību un uh, jāievēro, protams, arī antidiskriminācijas uh, likumdošana un darba likumdošana ja tiek pieņemti darbinieki uzņēmumā, dažādās platformās, un ir jās, jānosaka arī ļoti precīzi, kas ir tā sauktā drošā darba vieta vai nodarbinātība un tāda netik droša. Jāsaka, ka sadarbīgā ekonomika varbūt nu nav tik stabila kā tradicionālā nodarbinātība darba tirgū, un citreiz varbūt arī vilinājums izmantot uh, marginalizētas sabiedrības grupas uh, šajā jomā, piemēram, uh, bezdarbniekus, uh, kas ir ļoti ilgi bijuši bez darba, migrantus un tā tālāk. Tas noteikti ir jāpiemina. Ja mēs runājam par jauno, jaunajām platformām, jaunajām darba attiecībām, tas viss ir ļoti rūpīgi jāprecizē. Informācijas tehnoloģijas um, attīstās un tas turpināsies. Mēs tātad varam sagaidīt vēl daudz jaunu parādību arī sadarbīgās ekonomikas jomā. Likumdošanai ir. Uh, jāspēj tas paredzēt, ir eh, jābūt ar tādu skatienu nākotnē, domājot, kā teorētiski tehnoloģijas varētu attīstīties, lai tā būtu dzīvot spējīga uz ilgāku laiku, lai tā nebūtu morāli novecojusi jau pārāk ātri. Paldies Igoram no zaļo grupas un tagad Marko Zullo no EFDD grupas lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Es gribēju arī papildināt tos labos vārdus, kas tika veltīti referentam. Viņš ir ļoti labi un uh, pamatīgi pastrādājis. Ja runājam par sadarbīgo ekonomiku, mums nevajadzētu to visu pārāk vienkāršot. Nav jau tā, ka te būtu pretnostatīti konservatīvie spēki pret inovācijām. Nu, ne jau par to mēs šodien diskutējam. Mums nevajag runāt par to, vai mēs pieslēsimies vienai vai otrai nometnē. Nē, mums ir jāmēģina izprast šis fenomens. Tieši tādēļ ir jāsaglabā jau spēkā esošie noteikumi, ir jāaizsargā kopiena un ir arī jāizvairās no negodīgas eh, privileģēta statusa iegūšanas un nevajadzētu būt arī dempingam. Nedrīkstētu eh, nelabvēlīgi ietekmēt arī sociālo aizsardzību. Tas attiec gan uz darba ņēmējiem, gan arī uz patērētājiem. Vienmēr ir skaidri jādefinē, kurš uzņems atbildību. Un tad, kad mēs būsim noteikuši šos svarīgākos principus, tad mēs varēsim glūdināt ceļu jaunajām uzņēmē darbības formām. Es domāju, ka mums nevajag mēģināt visu padarīt pilnīgi vienādu, jo sadarbīgās ekonomikas makrosistēmā ir daudz ļoti dažādu situāciju formu. Un katrs uzņēmēja darbības veids ir jāanalizē atsevišķi un jāskatās, kādas normas tam būtu visatbilstošākās. Jāsaka, ka piedāvātais pakalpojums bieži vien tiek izmantots tieši vietēji, tādā lokālā līmenī, un tad attiecīgajām iestādēm ir jābūt pietiekam elastīgām, lai varētu regulēt jaunās uzņēmēja darbības formas. Runājot par ienākumu sliekšņiem, ienākuma līmeņiem vienmēr ir uh, jāņem vērā apstākļus vietas, un uh, tiem ir jābūt prioritāriem. Nu, nevar visu atkal tā nocirpt vienādā līmenī. Iniciatīvas ziņojumā ir uh, daudz labu domu, un mēs pateicoties tam varam uh, dot savu svētību jaunai uh, eh, uzņēmēji darbības jomai, kam ir milzīgs potenciāls. Paldies! Thank you. Um, Pateicos. Es esmu Ekāra grupas eh, ēnu referenta, tāpēc tagad par to arī runāšu. Niklā, paldies par darbu, ko tu dari šīs lietas labām. Paldies arī kolēģiem par visiem grozījumiem un idejām. Es centos iesniegt grozījumus, ar, kuru, ar kuriem vēlējos atspoguļot tās pozitīvās lietas, ko esam guvuši no sadarbības ekonomikas. Ir tīpaši raugoties uz iespējām un vēlmi pārliecināties par pārskatāmību, lai nodrošinātu to, ka tiešām patērētāji šādu pārskatāmību saņem. Un, lai, piemēram, digitālās transakcijas patiešām varētu uzlabot šo atskaitīšanās spēju un pārskatāmību. Un tāpēc eh, spēcināt tādas lietas kā atbilstību nodokļu noteikumiem un tam līdzīgi. Tātad mums vajadzētu veicināt šo pārēju uz digitalizāciju. Uh, tā lai šis sektors būtu daudz vairāk atbilstīgs normām. Jo digitalizācija, protams, tieši šādi nosacījumi virs uz priekšu Indijā, nu, tas, kas interesanti, jo tieši tādā veidā var kontrolēt šo atbilstību likumam. Man īsti nepārliecina Dantes kunga grozījums numur 101, kur eh, tiek aicināts izveidot plašāku regulējumu sektoram, jo es domāju, liela daļa šī sektora šobrīd jau ir visai pakļauts regulējumam. Nu, pat pieņēmām uh, regulu par datiem, ir jau vairākus gadus, no, esam vairākus gadus noteikuši uh, atbildību platformām, tātad šīs saistības un atbildību, un tas attiec arī uz nodokļu jomu ja vēlamies, lai veidītos arī tā di digitāli giganta Eiropā, tad mums jāpārliecinās, ka mēs nepārspīlējam ar uh, birokrātiju. Pā, vairāk ļoti labi grozījumi no tautas partijas par sociālo iekļautību, par to, cik svarīgi šo ekonomikas nozari izmantot ēnu ekonomikas samazināšanai, um, piemēram, migrantu aprindās, daļlaika strādājošo vidu un citās marginalizētās grupās Es uzskatu, ka liela daļa eh, darba jāiegulda talā, tajā, lai pārliecinātos, ka jau esošie tiesība akti atbilst to mērķiem un nolūkiem un atrisina jautājumus, jo domāju, ka daudz ko var atrisināt jau ar pašreiz esošiem instrumentiem, pirms mēs eh, sākam ar jaunu regulējumu. Ir virkne jomu, kur Alde aicina nu, veidot tādu rigīdu, harmonizētu pieeju. Tas ir 79. grozījā. Es domāju, mēs, protams, vēlamies harmonizāciju, bet vēlamies pārliecināties, ka tas notiek tā, lai mēs arī mudinātu, motivētu daudzveidības izvēršanos. Tātad te jāmeklē atbilstīgs līdzsvars. Manī rada bažas grozījumi, kas potenciāli maina e-komercijas direktīvu, un te mums jāsturs ļoti piesardzīgi, jo bez ierobežotas atbildības režīma šāda veida peer-to-peer platformas vienkārši nevarēs pastāvēt. Tālāk par sliekšņu vērtībām. Man patīk šī koncepcija, bet domāju, ka te ļoti piesardzīgi jāizturas pret to, cik elastīgi ir šie sliekšņi. Un tāpēc mēs un Alde līdzparakstījām uh, piekto grozījumu lūkot, kom, lūdzot komisijai izskatīt šīs vērtības. Tas pats attiec uz algoritmiem. Arī šeit dzirdami aicinājumi no atsevišķam šī parlamenta daļām piespiest uzņēmumus, at, parādīt viņu izstrādātos algoritmus. Un es gan šos algoritmus uzskatu par daļu no intelektuālā īpašuma, pati esmu matemātiķa. Uh, Un uh, matemātikā, protams, intelektuālais īpašums ir ārkārtīgi svarīgs. Tieši tas ir bijis pamatā visai šai interneta virzībai. Un tāpēc te mums jādomā par to, lai mēs nepadarītu šo jomu mazāk radošu kā citas novatoriskās jomas. Tas ir intelektuālais īpašums un tas piedara, protams, attiecīgo algoritmu izstrādātājiem. Uh, Tāpēc tur mums jāizturas piesardzīgi, cik lielā mērā mēs piespiežam šādu informāciju atkl atklāt. Es, protams, saprotu, ka pārskatāmība ir vajadzīga, bet mums jāpārliecinās, ka mēs vienlaikus veicinām arī investīcijas. Par par eh, peer un profesionālajiem eh, pakalpojumiem. Nu jā, te ir arī definīcija jautājums. Ārkārtīgi interesanti. Uh, kas šobrīd norisinās Francijā par definīciju jautājumu, piemēram, kas notiek ar šo kāršēringu, šo mm, automašīnu dalīto nomu, tātad kārpūlingu mm, un tam līdzīgi. Tātad, nu, paraugu praksa arī ir svarīga šai gadījumā. Tālāk Nikola. Grācie. Paldies. Esmu pateicīgs visiem runātājiem, visiem mēnu referentiem par ieguldījumu Mm, jāsaka, punktu pa punktam labprāt ietu tam visam cauri, bet tā kā jau sākotnē runāju astoņas minūtes no vietas, tad varbūt nerunāšu šobrīd tik daudz. Domāju, ka mums vēl būs iespēja arī turpmākajās sanāksmēs apmainīties ar viedokļiem, tos ar pēnu, referentu tikšanās reizē Strasbūrā nākamnedēļ. Pievērsīšos eh, vienam tādam jautājumam, kas ir vispārīgs pēc savu raksturu. Tātad eh, Tas, ka mēs pievēršamies šīm potenciālajām sarežģījumiem, tas nenozīmē, ka tā nav svarīga tālākas attīstības daļa. E, tieši šis sektors varētu ļoti daudz ko nozīmēt ekonomikas izaugsmē turpmākajos gados, un tāpēc vēlētos nosūtīt kopumā tādu pozitīvu vēstu arī ar šo savu ziņojumu. Nu, un, protams, ka runāsim te arī par problēmu jautājumiem nenoliedzam, bet, nu, katrā ziņā nepacietību gaida turpmākās sanāksmes un viedokļu apmaiņas. Thank you. Liels paldies, saka priekšsādātāji. Un tātad nākamais darba kārtības jautājums. Ziņojums par franšīzes sektoru darbību referents ir Denis Diela un, nu, lūk, grozījuma aps, apspriešana. Thank you. Paldies, priekšsādātāji. Izteikšos īsi, jo laika mums nav īpaši nedaudz, saka De Jonga kungs. Protams, es izskatīju visus iesniegtos grozījumus Lielākā daļa grozījumi ir vai nu uzlabojumi, vai nu tādi tehniski, tehniskas korekcijas, ar kuriem man nebūs nekāda problēma, tos ietveršu vai nu kompromisos, vai vienkārši citādi, tos vienkārši atbalstīšu. Konstatēju, ka no EKR grupas kolēģe Daltona esmu saņēmis vairākus grozījumus, kas faktiski faktiski neļauma pievērsties tiem problēmu jautājumiem, kas ir šai sektorā un kur dēļ vēlēšos ziņojumu rasīt, un tāpēc par šiem grozījumiem uz kompromisu iziet man būs sarežģītāk. Bet pārsvarā kolēģiem varu teikt, ka eh, nu, centīšos arī viņiem savlaicīgi nosūtīt informāciju par to, vai viņu grozījumus varēšu vienkārši uzreiz iestrādāt ziņojumā, vai būs jāmēģina kaut kādu kompromisu veidot, lūdzu. Mr. Stejovski, welcome. Tehovski kungs, lūdzu. Priekšādātāji, paldies, saka Zdehovski kungs. Paldies, ka jums tik lieliski izdevās izrunāt manu uzvārdu. Saka runātājs. Runāju Pospišilu kungu vārdā. Viņš ir nosūtījis man savas piezīmes, tāpēc, Denis, nu, ja dusmojoties, nedusmojoties uz mani, dusmojoties uz viņu. Pospišela kungs ehm, uzskata, un tarpināšu viņu vārdā, ka jebkura veida harmonizācija franšīzes jomā Eiropas Savienībā ir vajadzīga. Nē, runātājs guž otrādi sevi labo un saka, ka šāda franšīzes harmonizēšana nav vajadzīga. Tāpat laikā es uzskatu, ka franšīze ir pelnīga, ka tāda ir pelnījusi mūsu atbalstu jāuzsver, ka attiecības starp franšīzes pusēm uh, ir attiecības, eh, kas balstās uz brīvu gribu starp profesionāļiem, un līdz ar to šāda veida attiecībām vajadzētu nodrošināt atbilstīgu brīvību un ļaut pusēm pašām vienoties par nosacījumiem. Un šai saistībā nebūtu vajadzīgs radīt nekāda veida jaunas eirokrātiskas eh, struktūras. Un, lai atbalstītu šādu uzņēmēju darbības formu, mēs varam izmantot jau esošos tīklus, kas pastāv visās dalībvalstīs. Kas attiestas un De Jonga kunga priekšlikumu Esmu iesniedzis desmit grozījumus. Dažus tos no tiem iesniedz kopā ar eh, Andrēsu Švābu un dažus kopā ar Suļka kungu. Šais grozījumos mēs ierosinām pirmām kārtām formulējumu padarīt precīzāku, tā, lai mēs labāk varētu aprakstīt, eh, ko nozīmē Frančijas princips otrām kārtām, vēlamies grozīt formulējumu, jeb redakciju, kas attiec tre, uz trešo pantu un resursa trūkumu, jo nav vienmēr tā, ka tā puse, kas pieņem franšīzi, ir tā, kurai resursi ir mazāk eh, nekā franšīzes piešķīrēja pusē. Trešām kārtām Tā vietā, lai radītu asociācijas eh, starp franšīzes saņēmējiem, mums vajadzētu drīzāk veidot asociāciju veidošanos starp pusēm kā tādām. Ceturtām kārtām vēlamies izveidu, izmantot pašreizējos kontaktpunktus kopā ar komisiju, lai veicinātu to darbību un mums nevajadzētu radīt jaunas institūcijas struktūras. Piektām kārtām vēlamies septīto pantu precizēt, par, runāt par precīzāku ētikas kodekstu franšīzē Eiropā. Tālāk 92. grozījumu 10. pantā uzskatu par ļoti svarīgu, un mēs ar Sulika kungu kopā ierosinam brīvprātīgu mehānismu attiecībā uz sūdzību iesniegšanu. Tāpat arī uh, Um, šo nodošanu tālāk komisijai caur nacionāliem kontaktpunktiem. Tas varētu veidot tādu ļoti liederīgu informācijas apmaiņas sistēmu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā. Un visbeidzot, septītais, kas nav nesvarīgi, mēs kopā ar Švābkungu un Suliku ierosinām mainīt desmito pantu tā, lai nebūtu vairs šis 15 dienu termiņš kura laikā jāiesniedz franšīzes nolīguma pirms to īstenošanās. Uh, Jūs domājat, ka šie aspekti attiecībā uz šo reālo kontraktu izpildu arī vajadzētu atstāt uh, pušu kompetencē, bet mēs atbalstām piecu dienu termiņu, kas noteikts pēc tam, kad, ka laikam, kad kontrakts ir iztecējis eh, un tam līdzīgi. Es tāpat atbalstu 35 un 38 grozījumu, ko iesniedz Surika kungs, un 43 un 48 otrajā pantā, kur kolēģis uzsver cik svarīgi nodrošināt šo brī, brīvās gribas principu līgumos. Un sept, 17. punkts sastāvis punkts, jā, te arī runās par birokrātijas samazināšanu. Paldies par uzmanību. Mark Tarabella. Marks Tarabella, lūdzu. Priekšsādātāji, paldies. Tiešām gribu teikt paldies De Jonga kungam par lieliski paveikto darbu jo viņš jau ļoti visaptvaroši apskat šo problemātiku franšīzes jomā. Un, tu, protams, šajā jomā jārīkojas tūlīt, tūlīt pat. 132 grozījumi ir iesniegti, un domāju, ka par lielāko daļu varēsim arī vienoties. Tie tādi svarīgi elementi. Gribu atgādināt par piecām prioritātēm kas man liekas svarīgs, kas, nu, man atspoguļos, protams, arī manos grozījumos. Pirmām kārtām nepieciešamība izveidot regulējumu, jau konkrētus principus, kas ļautu garantēt līdzsvaru starp tiesībām un pienākumiem kontraktu slēgšanā attiecībā šiem franšīzes kontraktiem, jo parasti vājākā puse ir franšīzes saņēmējs. Otram kārtām nepieciešams pieņemt vienotu pieeju attiecībā uz negodīgas prakses izskaušanu. Uh, Trešais princips par pušu pārstāvēšana tam jābūt vienlīdzīgākai, jo parasti franšīzes saņēmējiem nav šādu asociāciju, kas viņas varētu pārstāvēt kolektīvā veidā. Nu, tas pārsvarā saistīts ar resursa trūkumu. Un ceturtais punkts - jāņem vērā arī tiešsaistes eh, elementi šajā gadījumā, jo nereti tie tiek izslēgti no šādām sistēmām. Un tas var radīt problēmas piektām kārtām. Un tas ir pēdējais elements, ko gribu uzsvērt ir jautājums par attiecīgo patērētāju datu pieejamību, izmantošanu un tam līdzīgi. Ar nepacietību tāpēc gaidu kompromisu priekšlikumus no Dejonga kungam un domāju, ka pamatoties uz esošiem grozījumiem tie varēs tikt arī izstrādāti. Tāpat arī eh, domāju, ka kopā ar politisko grupu referentiem kopīgi mums izdosies izstrādāt kaut tādu spēcīgāku tekstu, līdzsverotu tekstu. Uh, Un, eh, kā jau teicu, augstu vērtē De Jonga kunga darbu, domāju, ka viņa sagatavotais priekšlikums jau kalpo par ļoti labu pamatu tālākām debatēm, pateicos. Nākamais runātājs - Sulika kungs, bet viņa nav klāt. Vai jūs runāsiet viņa vārdā, Den? Nē? Nu, tad atgriezīšos pie jums pēc mirkļa. Nākamais runātājs tādā gadījumā. Alde grupa vārdā Samovičs kungs. Paldies priekšādātājiem! Saka Salimovičs kungs. Vēlētos uh, teikt paldies jums un paldies kolēģiem par lielisku paveikto darbu pie atzinuma projekta. Domāju, ka šis atzinums jau sākotnē ir ļoti līdzsvarots un atbilstīgs uzsver gan šos problēmu jautājumus, ar ko sastopas franšīzes joma, gan arī franšīzes piest, piešķīrēja jomu. Un es domāju, ka šis līdzsvars arī jāsaglabā tālāk izstrādājot kompromisu grozījumus. Es redzu, ka ir arī ļoti daudz kopsaucēju mūsu viedokļos un eh, par Trīs jomas gribētu pieminēt atsevišķi. Daudzos grozījumos uzsverts to, cik unikāli ir šie franšīzes kontrakti, un te pilnībā piekrīt. Franšīzes patiešām ir ļoti īpašs kontrakta tips, un tas ļauj vienai pusei nu, veidot savu uzņēmēju darbību bez plašām investīcijām un grozījumos, turklāt atzīmē, ka ļoti daudzos gadījumos no franšīzes labuma guvēji varētu būt tieši Eiropas Savienībā tajā gadījumā, ja šī joma piedāvātu labākas priekšrocības, piemēram, plašāku izaugsmu un vairāk darba vietu. Otrām kārtām aicinām arī spēcīgāk pārstāvēt franšīzes saņēmēju šeit Eiropā. To var tikai un vienīgi atbalstīt, tas te parādās jau. Ja šie franšīzes saņēmumi varētu tikt labāk pārstāvēt Eiropā, Eiropas līmenī, tad tas novestu ne tik vien pie plašākas informācijas par situāciju mūsu vajadzībām, bet tas turklāt palīdzētu mums risināt arī problēmu jautājumus. Un trešām kārtām daudzi aicina tālāk rīkoties eh, franšīzes jomas uzlabošanā un novērst to, ka parādās negodīga prakse, un par to jau runāja kolēģis Kālas Viņš ir to ļoti labi uzsvers vienā no grozījumiem, kur esmu līdzparakstījis. Kā jau teicu iepriekš, es domāju, ka šeit ir ļoti daudz kopējā un uz tā pamata varēsim nonākt pie kompromisiem un kā rezultātā saņemt plašu atbalstu. Ar nepacietību gaidu šo kompromisu grozījumu tekstus. Paldies! Igor Šoltešs tālāk, lūdzu. Pēc tam atgriezīšos pie kā ar vēl. Lielas paldies! Protams, pirmām kārtām liels paldies De Jonga kungam par viņa sagatavoto dokumentu, par ziņojumu. Domāju, tas tiešām ir ļoti labs pamats. Tas ietver visus svarīgākos franšīzes aspektus mazumtirdzniecības sektorā. Un tomēr esmu nolēmis iesniegt virkni grozījumu zaļo grupas vārdā. Es ceru, ka tie tiks arī pieņemti uzsvēru tajos faktu, ka varētu būt svarīgi padomāt par regulējošu ietvaru ES līmenī frančīzes jomā un mazumtirdzniecības sektorā konkrētāt. Kāpēc? Tas tāpēc, ka tiesību akti mēdz būt ļoti atšķirīgi šai jomā dalībvalstīs, un tā rezultātā nonākam pie negodīgas biznesa prakses šai jomā. Iespējams, ja mēs izstrādātu atbilstīgu piemērotu regulējošu ietvaru, tad šī problēma varētu tikt izskausta. Un tādā veidā varētu mēs nonākt pie uzlabojumiem. Frančīzes jomā nereti trūkst informācijas. Un tāpēc mēs ierosinām izveidot konkrētu platformu, kurā būtu pieejama svarīgākā informācija. Tādā veidā mēs palīdzētu gan frančīzes piešķīrējiem, gan tās saņēmējiem, eh, tā teikt, saņemt informāciju par to, kāda ir viņa pienākuma saistības, un tas uzlabot arī pārskatāmību. Protams, ka franšīze pati par sevi ir kontrakta attiecības, līguma attiecības starp divām pusēm privātā sektorā, bet tāpat laikā mums jāpārliecinās, ka tiek nodrošināta godīga konkurence. un konkurences tiesību akti tiek atbilstīgi ievēroti. Eiropas Savienība nav bijusi pārāk aktīva šai jomā līdz šim. Bet jāsaka, atsevišķos gadījumos tādējādi tiek ierobežota konkurence un konkurētspēja, un reizēm tāpat tiek apdraudēta. Šie iemesli dēļ par šo jomu nepieciešams runāt, un nepieciešams runāt arī par likumdošanas ietvaru. Es domāju, ka tādā veidā mēs uzlabotu konkurenci kopumā un iespējams no, nonāktu pie labākas sakārtotības šai jomā. Paldies! Dotankungs, vai jums ir kāds komentārs no EKR grupas puses? Jā, paldies. Es atvainojos par šo saikumu iepriekš. Soļko kungs atvainojas, ka nevarēja būt klāt, man tie ir viņa piezīmes, un ar tām jūs iepazīstināšu, nolasīšu ar pāris punktiem arī no savas personīgās po, um, domas. Tātad pirmām kārtām Suļikunga teikties. Viņš pirmām kārtām vēlas pateikties Denisam un visiem citiem kolēģiem par konstruktīviem grozījumiem, kas iesniegt par šo dokumentu līdz šim. Viņa galvenās bažas eh, saistīts un pirmām kārtām vēršas uzmanību uz 38. grozījumu ir tas, ka franšīze ir brīvprātīgas līguma attiecības starp franšīzes saņēmēju un tās piešķīrēju. Un viņš vēlas, lai šis grozījums tiktu iestrādāts gala ziņojumā kas attiecas uz skaidru definīcijas trūkumu attiecībā uz franšīzi. Viņš uzskata, ka 2, 3, 19 un 20 varētu pieda būt piedāvāta informācija, kas ļautu kopumā nonākt pie atbilstīgas definīcijas. Viņš kā referents par to runās arī eh, rakstiski. Viņu bažās par 50. grozījumu, kur arī te tiek eh, nodrošināts lielās izvienai līgumslēdzēju pusēji. Tāpat arī 73. kur, tiek run, kur viņš uzskata, ka es nevajadzētu runāt frančīzes saņēmēju vārdā, e, kuri tad drīkstētu slēgt līgumus, kuri nē. Un savukārt par simto grozījumu, par līgumu nosacījumiem, viņš domāja, ka te ir pārāk spēcīgs, strikts formulējums Bet viņš, protams, par to visu detalizētāk uzrakstīs referentam pašam pavisam drīzā laikā. Es savukārt pats gribēju arī runāt par šo jautājumu. Ir pāris grozījumi, ko es niesniedzu arī pats, ko Denis pieminēja. Es uzskatu, ka franšīze notiek tikai tad, ja tas ir abu pušu interesēs. Nu, tā jau arī ir tā galvenā doma. Un tāpēc es nedomāju, ka šajās attiecībās kāda puse ir vairāk riskam pakļauta vai mazāk. Es domāju, ka tas ir labi arī individiem, tāpēc, ka tas piedāvā gūt labumu no kaut kāda brenda vai zīmola, tāpat laikā, nu, neveidojot to pašiem. Un tas nerat labi arī sabiedrībai vai kopienai. Viņi tādējādi saņem šīs lielos zīmolus, kas parasti nonāktu tikai plašākās eh, kopienās, lielākās pilsētās, piemēram. Tāpēc tāpēc domāju, ka mums šī tiesība akta ietvaros jāstrādā pēc iespējas vieglāk, pārāk neietekmējot šo jomu, uzskatot to par tādu pozitīvu elementu, mudinot to, nevis to ierobežojot un bremzējot. Nu, tas tad ir tas iemesls, kāpēc es esmu iesniedzis tos grozījumus, ko esmu iesniedzis. Uh, tas arī viss no manas puses un atvainojos priekšādātāju par nelielo saikumu iepriekš. Vai ir vēl kādi citi, kas vēlas izteikties par franšīzi? Jā, Priekšsēdētāji varu runāt pavisam īsi. Es vienkārši nevaru uh, atbalstīt šo aicinājumu pēc jauniem tiesību aktiem pārtikas sektorā jau ir šis, šis piegādes ķēdes iniciatīva, tā darbojas atbilstīgi, tāpēc es drīzāk atbalstītu līdzīgu iniciatīvu arī attiecībā uz franšīzi un domāju, ka nebūtu pareizi šai gadījumā aicināt izstrādāt jaunus tiesību aktus, pirms, kas, e, nu, pirms mēs ļaujam divām pusēm pašām atrisināt savā starpā problēmas sadarbības rezultātā, tāpēc tiešām cenu, ka de, ceru, ka deputāti varēs atbalstīt e, manus 128 grozījumu. Paldies! Un tā tad darba grafiks tālākajiem darbam. Kompromisa grozījuma apspriešana 20. un 21. martā pirms balsojuma 24. un 25. aprīlī. Denis, vai tev ir vēl kas piemetināms? Ja es vēlos nodrošināt, ka kompromiss priekšlikumi nonāks pie kolēģiem saulēcīgi, lai mēs varam precizēt detaļas un cerams, ka izdosies saorganizēt vēl tikšanos ar ēnu referentiem. Mums, diemžēl, martā vai, vai pagrūti ar datumiem, jo būs vēlēšanas Nīderlandē, tāpēc man ir grūti saorganizēt šajā laika periodā tikšanos ar referentiem. Tagad par saturu pēc būtības. No vienas puses dzirdēju piezīmes, kurām es piekrītu, piemēram, ka to nevajadzētu skatīt kā uzbrukumu uz franšīzei, kā eh, formulai. Es uzskatu, ka tā ir ļoti noderīga un var palīdzēt ekonomiskajai izaugsmē un arī mazumtirdzniecībā. Un otra lieta, ko vēlos uzsvērt, es absolūti neplānoju sākt samazināt līgumslēgšanas brīvību. Manā ziņojumā šī brīvība netiek apšaubīta. Un esmu vienmēr bijis pret birokrātiju un aizstāvu efektivitāti. Tomēr mums būtu arī jāatzīst, un komisija pati ir sacījusi, ka tai trūkst informācija, kā mēs to noskaidrojam pētījumā, ko šī komiteja pasūtīja, ka vienkārši trūkst informācijas. Seminārs eh, par šo tēmu tikai to apstiprināja. Jā, mums vajag vairāk informācijas un arī laba pārstāvniecībā franšīz ņēmējiem. Viņu balss nav pietiekami skaidrs dzirdams Eiropā dažās nozarēs. Es aicinātu visiem izveidot neatkarīgu lielveikalu, kas nav daļa no franšīzes grupas, lai jums veicas mēģināt to izdarīt mūsdienās. Jā, ir nišas mazumtirdzniecībā, kur ir iespējama vēl neatkarība, bet uh, eh, lielveikalu ķēdēs vienkārši nav iespējams uh, ar tām cīnīties. izmantojot franšīzes eh, eh, līmumu pieeju. Nu, jāsas, jāsaskarās tomēr ar realitāti, tas nav tik vienkārši. Un no otras puses, šajā ziņojumā neesmu ierosinājis kaut ko tādu, kas izskatītos pēc Eiropas līmeņa likumdošanas. Ja uzskatu, ka tajā fāzē, kur šobrīd esam, mums vajadzētu vairāk strādāt pie Eh, faktu noskaidrošanas un informācijas iegūšanas pirms mēs prasam komisiju apsvērt eh, likumdošanas iespēju šajā jomā. Ja fakti saka, ka jauna likumdošana nav nepieciešama, lai tā arī būtu, lai, lai tas paliek eh, efektīvs risinājums, man nevajag likumdošanas aktu pašas likumdošanas pēc. Nav jēgas izveidot likumdošanu, kas praksē nedarbosies. Mēs ar to neatra, neatrisināsim neviens problēmas. Un starp šīm galējām pozīcijām nedarīt neko un pāriet uzreiz uz likumdošanu nav pareizi. Ir eh, arī pa vidu dažādi risinājumi. Esmu optimistiski noskaņots attiecībā uz iespēju nonākt pie kompromisiem, balstoties uz daudziem e, grozījumiem, kas ir iesniegti. Paldies! Paldies, Denis! Tālāk. Ziņojums par aktu pieejamības prasībām, referents Martins Lokigārds, vairāk kā simts grozījumu iesniegt. Šobrīd daudz deputāti ir klāt. Ja jūs vēlaties prasīt uzstāšanās iespēju šajās debatēs, lūdzu dariet to zinām pēc iespējas ātrāk, es cenšos sadalīt uzstāšanās laiku, lai tas tiktu vienlīdz liels visiem. Denis, vēl kāds vēlas runāt par šo jautājumu potenciāli? Dita, Katrīna. Tātad vēl pieci runātāji. Tātad ēnu referentu pirmajai kārtai trīs minūtes un pārējiem runātājiem divas minūtes iespējams. Pirms mēs sākam gan vēlos uh, izteikt par, uh, komentāru par laika grafiku. Zinu, kā tas jūs interesē. Te ir arī sabiedrības pārstāvi. Iekšējā tirgus komiteja ir apņēmusies strādāt aktīvi pie šī akta. Esam sastādījuši ļoti saspringtu laika grafiku. Mūsu kolēģi no pārējām divām komitejām, ir tīpaši nodarbinātības un transporta komitejas, aicinājuši pagarināt laika grafiku, lai arī viņi varētu piedalīties. Tas nekādā gadījumā nav interpretējams kā tas, ka mēs vēlamies kaut kā atšķaidīt šo um, dokumentu. Nē, tas tiek darīts tikai tādēļ, lai kolēģi no citām komitejām spētu iesniegt arī savu skatījumu uz šo jautājumu, pirms mēs balsojam. Un to es arī ierosinu darīt. Jo vairāk atgriezeniskās informācijas mums būs no citām komitejām, jo vieglāk būs š, uh, apstiprināt šo ziņojumu, tad, kad tas nonāks plenārsēdē. Tagad došu vārdu referentam Mortenam Lokigārdam. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau daudzi citi šeit, es ar nepacietību gaidīju šo dienu, šo brīdi. Pēc mēnešiem ilgas lasīšanas, rakstīšanas, beidzot laiks politiskai rīcībai šajā jomā pēc diezgan gara procesa. Līdz ar to man prieks redzēt, ka šis priekšlikums beidzot ir izkustējies parlamentā un sākām ar apspriešanu principā jau rīt ēnu referents sanāksmē. Un vajadzētu arī pieminēt, mēs ne ēnu referenti jebkādā veidā nevēlējāmies Eh, kaut kā vieni paši strādāt pie šī atzinuma. Mēs, protams, no Empel un Tran komitejas kolēģiem gaidām viņu ieguldījumu. Mēs vēlamies nonākt pie ambiciozas kompromisa, tad, kad tiksimies ar padomu. Pēc tam, kad izlasīju aptuveni 500 grozījumus, domāju, ka rezultāts būs labs. Reāls ir skatoties uz lietām, strādājot ar iesaistītām pusēm un izrādot vēlmu uz kompromisu, mēs nonāksim pie laba rezultātu. Varu tikai atkārtot, mums visiem mērķis ir viens un tas pats - padarīt Eiropu pieejamāku. Uzskatu, ka šo mērķi mēs varam sasniegt tikai tad, ja būsim realistiski un atradīsim labus kompromisus. Man liekas, ka debatēs par nosūtītiem darbiniekiem, kas mums bija pirms kāda brīža, uh, Mēs šeit skatāmies uz līdzīgu veidu problēmām. Sociālās problēmas lielā mērā ir nacionālajā kompetencē. Un tagad mēs mēģinam risināt sociālas problēmas iekšējā tirgus kontekstā. Manuprāt, tas raisa dubultu izaicinājumu divi mērķi. Mums ir palielināt eh, pieejamību tiem, kam tas ir nepieciešams, no otras puses stiprināt vienoto tirgu. Tas nozīmē, un to es esmu vairāk kārt jau norādījis, jāatrod ir līdzsvars starp labu, labāku pieejamību un iespējām uzņēmumiem izstrādāt pieejams pakalpojums. Nu, šī nav tā lieta, kur iespējams vai nu viens vai otrs risinājums. Nē, šeit ir iespējami abi. Pieejamība tiks uzlabota daudzās jomās, e-grāmatas, transporta sektors un daudz citur vēl. Un, protams, būs inovācijas iespējas uzņēmumiem, nodrošinot pieejamākus produktus un pakalpojumus. Priekšsēdētāji, noslēguma daļu dāniski teikšu, jo man ir savi klausītāji klāt. Un e, ļaušu jums likt austiņas. Jā, protams, vēlos nonākt pie tādiem tiesību aktiem, kas palielina pieejamību dalību valstīs e, pakalpojumiem un precēm. Protams, ka parlamentā mēs spēsim atrast kompromisus, bet e, tas varbūt nav tik vienkārši bet es domāju, ka mums ir realistisks iespējas to sasniegt. Ar lielu interesētību uzklausīšu grozījumu pamatojumus eh, no to autoriem. Paldies! EPP eh, grupas vārdā Ferheins kundze. Jā, paldies! Man prieks, ka darbs pie šī svarīgā dosie virzās uz priekšu. Mums ir iespēja pārunāt šos grozījumu priešlikums, tas viss bija nedaudz aizkavējies. Uzskatu, ka ļoti svarīgi, lai šeit tiktu spērts liels solis uz priekšu lielākai cilvēku ar kustību traucējumiem iekļaušanai. Šeit ir runa arī par internetu tīmekļu vietņu pieejamību, bet ko tas līdzi, ja to nacionāla līmenī neakceptē, divus gadus jau padomas pozīcija nav gatava. Šeit mēs ceram virzīties uz priekšu strauji beidzot, lai, lai cilvēki ar invaliditāti tiktu iekļauti sabiedrībā daudz vairāk. Ar šo direktīvu mēs uh, panāksim ievērojams uzlabojums cilvēkiem ar invaliditāti. Uh, Nevar būt tā, ka daļa no sabiedrības ir pilnībā izslēgta no iespējas izmantot preces un pakalpojumus. Viņiem tomēr ir jāspēj tos lietot. No otras puses ir arī svarīgi tas, lai mūsu noteiktie noteikumi būtu reāli īstenojami. Jā, mums jāprasa daudz no vienas puses, bet mēs nedrīkstam prasīt arī pārāk daudz. Uh, noteikumi, kas noved pie tā, ka produktu un pakalpojumu sliktākajā gadījumā vispār vairs netiek piegādāti eh, vai piedāvāti, tas absolūti nav mūsu mērķis. Mums jāpanāk labs kompromiss. Turklāt mums ir jāuzmanās, formulējot šo direktīvu, lai tā nenonāktu konfliktā ar esošu likumdošanu, kā piemēram transporta jomā kur jau ir spēkā vairākas normas, un šeit ir nepieciešams tikai papildinošs regulējums Mums vienkārši ir jābūt e, uzmanīgiem. Tāpēc ir iesniegt arī grozījumi, kas tieši to arī ņem vērā. Pārsēlus īpaši izcelt, uzskatu, ka tieši jāmērķē šis regulējums ar attiecībā tieši uz cilvēkiem ar e, invaliditāti. Cilvēki ar pārējošiem traucējumiem. Uh, Nu, ja kādam ir eh, acu operācija, piemēram, un viņam ir redzes eh, traucējumi uz divām nedēļām, nu, viņam nevajag ne braila raksta, lasīt, mācīties, ne kaut ko citu. Kā lai es nodrošinu ar savu produktu to, ka šādi cilvēki arī eh, spēlēt ar produktu. Nu, es domāju, ka mums jāpaliek pie veselā saprāta, nedrīkst draudēt, drau, zaudēt saikni ar realitāti. Šeit gan ir jānorāda ka ar formulējumiem mums šeit ir jāuzmanās, lai nepārspīlētu. Attiecībā uz darbības jomu, it īpaši audiovizuālajiem mēdīju pakalpojumiem, eh, jūs jau zinat, kā kultūras komitejā eh, mēs strādājam tieši pie šīs jomas direktīvas ar attiecīgiem grozījumiem, un mums ir labas izredzes, manuprāt, dabūt eh, cauri šo reformu, jo esam Eh, panākuši arī sadarbību starp cilvēku ar invaliditāti pārstāvošām biedrībām un AVMD. Tas ir panākuši kompromisa iespējas. Protams, ja saturs tiks regulēts ar eh, audiovizuālo mēdīju eh, direktīvu, tad šeit jāskatās, lai nebūtu pretrunas šeit direktīvā, protams, attiecībā uz eh, pašām ierīcēm jāregulē, bet tālāk jau uh, eh, sektoru specifisku regulējumu. Pirmajā pielikumā, kā jau Lokigār kungs to ierosina, eh, funkcionālie veiktspējas kritēriji, tie, uz ko ir jākoncentrējas, tas ir ļoti svarīgi. Un mm, mums ir arī jārunā par to, kā to labāk darīt, kā tas ies kopā ar starptautiskiem standartiem un ar nepacietību gaidu viedokļu apmaiņu ar vēnu referentiem, kas ir ieplānot. Un cerams, ka ātri atradīsim labus risinājumus, kas mums palīdzēs virzīt uz priekšu. Olga Černova. Jā, paldies vēlos eh, komentēt sociāldemokrāti iesniegtos grozījumus, jo šis ziņojums mums ir ļoti svarīgs. Vairāk kārt iepriekšējās diskusijās, jo esmu gan šeit komitejā, gan arī vairākos semināros sacījusi eh, savas idejas. Šis dokuments ļoti rūpīgi sagatavots, veikta rūpīga analīze par to, ko ir iespējams Eh, īstenot Eiropas līmenī. Sociāldemokrātu mērķis nav pilnībā pārskatīt šo aktu. Mēs vēlējāmies tikai aizpildīt eh, caurumus, uzlabot situāciju, It īpaši tur, kur dažādas organizācijas mūs bija informējušas, ka ir lietas, kas eh, ir uzlabojamas. Sākšu ar darbības jomu direktīvai. Manuprāt, ir ļoti svarīgi iekļaut arī ATM. Tāpat es atbalstu e-grāmatu iekļaušanu. Ļoti svarīgs jautājums ir apbūvētā vide, kuru arī vajadzētu iekļaut šajā aktā. Apbūvētā vide, kas ir pieejama palīdzētu arī dalību valstīm īstenot visus pienākumus, eh, kas izriet no ANO konvencijām, par definīcijām. Ir labi runāt gan par cilvēkiem ar invaliditāti, gan arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Mērķis ir tāds, lai tas nāktu par labu pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai. Tad ir 12. punkts, Uh, pār uh, nesamērīgu slogu. Manuprāt, komisijas priekšlikums ļauj atsevišķiem mikro uzņēmumiem nonākt situācijā, ka tie var nepiemērot šos noteiktos pie, pienākumus. Uzskatu, ka šeit atbrīvojums būtu piešķirams tikai ļoti specifiskās jomās. Savādāk vispārējais būtu jābūt vienlīdz vienādi jātiecas uz visiem. Tālāk marķēšana. Ja produkts ir skaidri marķēts, tas ļauj patērētājam pieņemt informētu lēmumu. Tāpat arī visā informācijai ir jātiek nodrošinātai pieejamos formātos. Es atbalstu arī pilsoņu ar invaliditāti un funkcionālu traucējumiem un to asociāciju līdzdalību standartizācijas procesos, kas ir saistīti ar šo jomu, jo uzskatu, ka šeit ir daudz uzlabojumu iespējas. Vēl viena lieta. Direktīva ir jāizteno pēc iespējas ātrāk. Tāpēc es atbalstu trīs gadus produktiem pakalpojumiem un desmit gadus eh, apbūvētai videi. Pēdējais jautājums ir pielikums. Tam jātiecas uz produktu sastāvu, konstrukciju un visiem elementiem, kas ir svarīgi pieejamības nodrošināšanai. Esmu pārliecināta, ka ka ar to vēl tomēr nepietiks. Ir svarīgi, lai visi operatori zinātu, kādi pienākumi viņiem ir. Visām prasībām jābūt skaidri formulētām, lai direktīva ir nākotnē īstenojama. Un es arī ar nepacietību gaidu sadarbības iespējas eh, tālāk ar referentu. Van Baisot, kundze. Dārgie kolēģi, mums jau vairākas reizes komitejā bija iespējas apspriesties par šo ziņojumu. Esam arī uh, iepazinušies ar ītra grozījumiem. Es pat arī esmu uh, sagatavojusi vairākus grozījumus. Es domāju, ka ir jāatrod pareizs līdzsvars no vienas puses starp mm, pakalpojumu un produktu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, un otras puses uh, to, lai nesarežģītu dzīvi pakalpojumu un produktu piedāvātājiem. Mēs esam iesnieguši arī vairākus grozījumus eh, par eh, mikro uzņēmumu aizsardzību un jāsaka, ka viņiem varētu būt pārāk liels likumdošanas sloks, ja viņiem būs jāievēro pilnīgi visas normas. Un vēl man svarīgi šķiet uh, garantēt to, lai šis teksts ir tāds dzīvot spējīgs arī nākotnēji, lai lietotnes, mobilās lietotnes arī tiktu uh, iekļautas aptvērumā, jo jāsaka, cilvēkiem ar invaliditāti tieši šāds dažāds lietotnes ir ļoti svarīgs, lai uh, varētu arī iepazīties ar dažāda veida informāciju. Un Ferhējens kundze jau minēja spēkā esošo likumdošanu transporta jomā. Bieži vien tur jau ir piedāvāts piedāvāt konkrēti risinājumi, lai uh, varētu atrisināt piekļuvas problēmas un tā tālāk. Es lūgtu referentu ņemt vērā jau spēkā esošo likumdošana, tā skaitā arī par elektronisko saziņu. Un es dzirdēju, uh, ka bija arī tādas uh, bažas paustas par šo design for all principu, tas cilvēkiem, invalīdiem varētu radīt sarežģījumus. Manuprāt, ar pareizām definīcijām mēs daudzas bažas varēsim kliedēt, un kopīgi ar Helgu Stīvensu esam arī izstrādājušas vairākus grozījumus. Manuprāt, kolēģi varētu būt viensprātis, ka šis label, šis logo nebūs tāds kā kvalitātes logo. Mē, Tas, protams, arī e, neatbrīvos e, ražotājs no saistībām. Un vēl daži vārdi par jauno likumdošanas ietvaru. Nu, Te ir daudz ļoti ierobežojošu uh, prasību ražotājiem, uh, un te būs uh, daudz preču, kas varbūt varētu tikt izņemtas no tirgus, jo tās varētu radīt potenciālu risku, bet man tas šķiet neproporcionāli, jo arī šeit nu, konkrēts risks nav konstatēts, tādēļ es iesniedzu grozījumus, lai šo disproporcionālo pieeju varētu labot. Un es arī neuzskatu, ka audiovizuālais satura saturs būtu jā, jāiekļauj uh, šais, um, šī priekšlikuma ietvarā, aptvērumā, jo ir jau attiecīga likumdošana, bet nu jā. Tātad tie, kas piedāvā šo saturu, viņiem ir uh, jāievēro likumdošana un nedrīkst to apiet. Atbalstu arī referenta grozījumus runājot par sporta pakalpojumiem un arī e-komercijas uh, jomā teikto tas patiešām ir nepieciešams, lai būtu juridiskā noteiktība. Gribu arī minēt, minēt ka esmu nobažījusies par lielo grozījumu skaitu. Tas varētu radīt arī daudzas barjeras, kas nevienam nenāks par labu. Mums nevajadzētu te radīt jaunas struktūras, kas eh, visu tikai sarežģīs, runājot par kaut kādu jaunu datu bāzi, eh, programmām un interfeisu. Jā, ļoti lakoniski tas, ko gribēju teikt, un ar prieku gaidīšu nākamās sēdes. Paldies! Paldies! Goja grupā Maštālkas kungs? Nē, Dijas kungs. Pienis uh, Dejongs. Paldies! Maštālakas kungs, kas ir mūsu ēna referents, nevarēja šodien ierasties, tādēļ runāšu viņu vārdā, bet vēstījums ir ļoti īss. Maštālkas kungs uh, kopumā atzinīgi vērtē komisijas priekšlikumu, bet viņa prāt uh, daži piedāvājumi nav pārāk ambiciozi. Viņš ir arī nobažījies par efektivitāti dažās jomās. Viņš ir iesniedzis 62 grozījumus, lai viss uh, potenciāls tiktu pilnībā izsmelts. Un ir ļoti vājš īstenošanas mehānisms. Ja mēs tiešām gribam uzlabot invalīdu dzīvi, uh, lai viņi varētu labāk piekļūt dažādiem pakalpojumiem un atrast darbu, ir labāk eh, jāpārstrādā, jāpālie, jāpielāgo šis komisijas priekšlikums. Maštalkas kungs, protams, piedalīsies nākamajā sēnu referents sēdēs un uh, arī ar eh, prieku iepazīsies ar kompromisu risinājumiem. Jāsaka, ka es pats esmu ēnu referents par ģeobloķēšanu, bet es nevarēju piedalīties vienā sēdē. Paldies, paldies, jā, nu daudz lietu notiek eh, vienlaicīgi, tādēļ kolēģi nevienmēr visur var būt klāt, bet tagad Igoram Šautas došu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas piekļuvas akts ir mūsu pašreizējais diskusiju temats tam vajadzētu padarīt daudzu eiropiešu dzīves vienkāršāks. Mēs nerunājam tikai par invalīdiem, mēs runājam par cilvēkiem, kam ir grūti piekļaut pakalpojumiem un precēm Eiropas tirgū. Un ir nepieciešami jauni noteikumi šajā jomā, jo ja mēs ES līmenī neko nedarīsim, atšķirības un plaisas tikai uh, pieaugs. Tādēļ ir jāsāk rīkoties. Komisijas priešlikums ir labs, bet, kā jau daudz kolēģi minēja, var to vēl pamatīgi uzlabot. Mēs esam sagatavojuši daudzus grozījumus un vēlētos, lai visas personas varētu piedalīties vienotajā tirgū. Un cilvēkiem ar invaliditāti ir jābūt arī atvieglotai piekļuvai, lai viņi varētu dzīvot savu dzīvi bez ierobežojumiem visā Eiropas Savienībā. Piekļuves, pieejamības normām ir jāgarantē, lai pilnīgi visi bez izņēmuma varētu izmantot pakalpojums, produkts un infrastruktūru, kas ir šīs direktīvas aptvērumā. bet tas ir jāpaveic eh, pēc iespējas vienkāršāk, neradot eh, slogu uzņēmējiem. Un, protams, mums ir arī jāatrod tāds kā kompromiss starp vajadzībām un uh, īstenošanas iespējām. Ir jāņem vērā, protams, invalīdu tiesības. Tādēļ ir jāparunā par šo universālo dizainu visiem. Katrai dalību valstī ir jāizveido arī publiski pieejama datu bāzi. Ja patērētājiem, piemēram, nav bijis iespējams piekļūt šādai informācijai iepriekš un ir absolūti nepieciešami informēt patērētājus par dažādu produktu un pakalpojumu pieejamības iespējām. Tas noteikti uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti un arī drošību. Paldies. Marku Zulo. Marku Zulo, lūdzu tagad. Eh, Prezidente. Questa... Priekšsēdētāji. Šis eh, pieejamības priekšlikums daudzu cilvēku acīs ir ļoti svarīgs. Ir 80 miljoni eiropiešu ar dažādām uh, ar dažādiem ierobežojumiem un invaliditāti, mums ir jāizstrādā pietiekami labs, jaudīgs priekšlikums, lai cilvēki pilnībā bez ierobežojumiem varētu baudīt vienotā tirgus priekšrocības. Tas attiecas gan uz tādiem individuālākiem produktiem un pakalpojumiem, gan arī kolektīviem. Un šeit ir jāiekļauj arī ēkas tās augtās apbūvētās teritorijas. Es varu te do, daudz citus piemērus minēt, nu kaut vai bankomātus. Nu, arī cilvēkam ar invalīdu ratiņiem ir jābūt iespējai izmantot bankomātu. Un nepietiek tikai ar labo nodomu pasludināšanu. Tas viss ir jāīsteno dzīvē. un ražotājam ir pirmām kārtām jāparūpēs, lai viņa ražotājs produkts eh, atbilstu šīm prasībām, bet mēs nedrīkstam arī viņus eh, pārāk apkraut ar birokrātisko slogu, un ja produkts, piemēram, eh, pārbaudas rezultātā mm, tiek uzskatīts par neatbilstošu, tad ir situācija jārisina, ir līdz ar to jāievieš kontrolas un inspekcijas. Un arī dažādām invalīdu organizācijām ir jāpiedalās šajā darbā, tām ir jābūt arī kaut kādai teikšanai kontrolas procesā. Lai to visu varētu īstenot dzīvē. Nedrīkst aizmirst, ka tas varētu radīt nastu MVU ievērojot visus šos priekšlikumus un uh, priekšrakstus. Mums nevajadzētu pārspīlēt š, ar šīm pieejamības normām. Varbūt varētu būt kaut kāda atkāpa attiecībā uz MVU. Nu, vismazākos uzņēmumus varētu šeit pieminēt, jo viņiem bieži vien trūks gan darbinieku, gan cita veida resursu, lai visu to varētu īstenot. Ja runājam par MVU, vēl daži vārdi. MVU ir jāsniedz iespēja piedāvāt atbilstošus produktus. Un, protams, tie mērķi, ko mēs tagad nospraužam, ir jāsaskaņo ar mūsu budžetiem, lai visu to varētu finansēt, lai šos pakalpojums arī attiecīgi varētu piedāvāt. Uh, Mums ir jābūt pat tiešām apņēmīgākiem, un mums ir kaut kas jāpiedāvā pilsoņiem, kas no mums sagaida konkrēts risinājums. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu runātājiem no politiskajām grupām. Ja nu vien nav kāda ēna referenta no ENF grupas. Labi, tagad citi runātāji. Danti, Catherine Styler, Disha Shansova, Anna Maria Karatsa Bilt, Bagit Kung Langen and myself. Does anybody else want to... Es pat arī runāšu, saka priekšsēdētāji, un vēl kāds vēlas pieteikties bez nosauktajiem. Bet pirms došu kolēģiem vārdu, es gribēju pie mums sveikt Konanda kungu. Es eh, ceru, ka jūs uzvārdu izrunāju pareizi, saka priekšsēdētāji. Tas ir mūsu eh, jaunais. Uh, darbinieks un jaunais deputāts Mārtiņš Šulcs, viņš, viņš aizvieto Mārtiņu Šulcu, kas gan šajā komitejā pārāk daudz dienu nepavadīja. Nu, sirsnīgi sveikt mūsu komitejā. Jā, ļoti liels prieks jūs šeit redzēt mūsu starpā. Nikola Dantī tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi. Pilnībā atbalstu šo labo pārdomāto priekšlikumu, ko mums prezentēja referents. Tagad daži komentāri no manas puses. Mēs vēlamies, lai uh, aptvērums būtu pēc iespējas plašāks. Mums ir jādomā par to, lai šos produktus un pakalpojumus varētu izmantot arī, piemēram, ne tikai invalīdi, bet arī vecāka gada gājuma cilvēki. Mums, protams, ir jāsaprot, kādu finansējumu tas prasīs, gan runājot no administratīvās puses, gan arī uh, domājot par uzņēmumu dzīvi. Mēs nedrīkstam neproporcionāli lielu slogu uzkraut uzņēmumu pleciem. Uh, Un nevajadzētu būt tā, ka tikai kaut kādos īpašos gadījumos varēs izmantot aizsardzības klauzulas, bet ir jābūt eh, ļoti restriktīvai ierobežošai eh, pieejai, nevar būt tāda, tāda ļoti vispārīga izņēmumi. Ja runājam par banku pakalpojumiem, banku mātiem, ir jau pieņemta ANO konvencija, Tā ir jāizteno. Ir nepieļaujami, ka invalīdi nevar izmantot uh, elementārus elementārus pakalpojumus, uh, ka viņi nevar, piemēram, izņemt naudu no bankomāta un citādi. Mums ir jādomā par tādu Eiropu, kas aizsargā vājākos pilsoņus un ir pietiekami sociāli. Paldies tagad Katrīna Stailere. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ir ļoti jauki ka tik daudzi e, cilvēki tagad e, piedalās mūsu komitejas sēdē. Nu, ir ļoti jauki, ka jūs klausāties šajos svarīgajos jautājumos, un mēs patiešām uh, gribam, lai šis pieejamības akts stātos spēkā. Mēs gribam, lai tas ir pietiekami vērtīgs un jēgpilns, un jūs teicāt, ka ir. Uh, ja ir eh, šie vairāk desmit miljoni cilvēki Eiropā ar invaliditāti, nu, mums ir jārūpējas par viņu vajadzībām, jāgarantē, lai eh, preces un pakalpojumi būtu pieejami. Un mēs runājam tikai par minimālo līmeni, minimālo pieejamības līmeni mūsu pilsoņiem. Citi kolēģi jau to pieminēja, un mums ir jāsaprot, ka tas ir jāgarantē visiem pilsoņiem bez izņēmuma. Tikai daži skaitļi gribēju tos kolēģi kolēģiem prezentēt, nu varbūt tie diskusijās tik nepelnīti piemirsti. Ja mēs runājam par Eiropas invaliditātes fórumu, 2016. gadā mēs um, apkopojām um, datus, kas liecināja, ka 71% bija grūti izmantot šo tīmekļa vietni, jo tā bija pārāk sarežģīta. Un uh, tas arī uh, Jāsaka, 82% pilsoņu ar invaliditāti izmantotu šo tīmekļa vietni biežāk, ja tās uh, uzbūve, ja tā būtu vienkāršāka. Un tajā, tā, tur arī tika piešķirts pietiekami liels finansējums, tādēļ patiešām žēl, ka tā. Un tikai 10% Ehm, ar eh, dzirdes problēmām varēja to izmantot un uh, Arī, eh, piemēram, dažādās organizācijās cilvēki nevienmēr ir attiecīgi eh, apmācīti, lai strādātu ar cilvēkiem ar invaliditāti un lai viņiem palīdzētu. Es augstu vērtēju šos grozījumus, eh, ko kolēģi iesniedza, lai priekšlikums būtu daudz ambiciozāks, ņemot vērā cilvēku invalīdu vajadzības Eiropas Savienībā. Paldies, Dita Čaransova. Madam Chair, I would... Priekšādātā, paldies gribēju no savas puses šajās debatēs pieminēt, piemetināt tikai to, ka tad, kad runājam par telekomunikācijām, tad faktiski vajadzētu pēc iespējas vairāk te iekļaut par um, aizsardzības pasākumiem, attiecīgi invali, palīdzību arī invalīdiem. Es ceru, ka beigu beigās tas pal palīdzēs pārliecināties par to, ka neviens netiek aizsnāks aiz muguras, ka visi piekļūst internetam, to starp pieejam tādi pakalpojumi kā ārkārtas palīdzība un tam līdzīgi. Par aizsardzības pasākumiem runājam, es būtu pateicīga par ierosinājumiem no organizāciju puses, no to organizāciju puses, kas pārstāv invalīdus, kā uzlabot šos punktus, kā tos iestrādāt šajā gadījumā dokumentā. Paldies! Nākamais runātājs. Jā, Frau Vorsitzende, noch ein. Äh, Jā, priekšsēdētāji, viena lieta, kas man pietrūkst, man ir svarīgi to vēlreiz uzsvērt. CE marķējums. Prasību iekļaušanā par uh, äh, CE marķējumu um, veidošanu tā, lai tur nebūtu šķēršļu, un, nu, un tas man neliekas pieņemam. Joprojām ir daudz produktu tirgu, kas neizpild šos kritērijus. Tas tikai mulsinās pircējus un patērētājus. Par šo jautājumu vēl ir jādiskutē, un esam iesnieguši arī attiecīgos grozījumus. Paldies! Kurātsvilds kundze. Gribēju tikai pievienot savu balstu tiem, kas teica, ka ārkārtīgi svarīgs šis pie, pieejamības tiesība akts. Un cik labi, Morten, ka jūs strādājat pie šī jautājuma un pātrinat šos procesus. Tā ir pirmā reize, kad lūk tiek izstrādāts šāds tiesību akts, respektīvi tas ietver virkni dažādu aspektu, kas nodrošina vienlīdzīgas tiesības visiem pilsoņiem piekļūt precēm un pakalpojumam Eiropas Savienībai. Tā taču pat par sevi it kā būtu pilnīgi pašsaprotama lieta, mums nevajadzētu par to cīnīties un uh, tam līdzīgi. Es esmu atbildīga par nediskriminācijas di direktīvu, un nu jau gadiem mēs cīnāmies ar dalību valstīm. Un tas saistīts, protams, arī ar diskrimināciju pret invalīdiem, jo, nu, lūk, tas vienlīdzīgā tiesību nodrošināšana radītu tālāku, tālākus izdevumus. Un tieši tā kā kolēģi teica, mums ļoti uzmanīgi jāstrādā arī pie tā, lai šie tiesību akti būtu arī īstenojami dzīvē, lai nebūtu tāds papildus eh, nu, sloks, birokrātijas sloks MVU un mikro uzņēmumiem, jo citā dalība valsts ne, neīsteno šos tiesību aktus, bet nu katrā ziņā tas nevar noti, notikt uz nediskriminācijas rēķina. Paldies. Lielas paldies, turpina priekšādātāji, gribu izteikt pāris eh, lietas arī pati, jo arī es iesniedzu virkni grozījumu pirmām kārtām ārkārtīgi lepojos ar, par, ar to, ka šī komiteja strādā pie tā, ka vēlas nodrošināt piekļuvi ar invalīdiem, precēm, pakalpojumiem. Tiešām liels paldies referentam par paveikto darbu līdz šim un par to, ka jūs mm, ejat avangardā strādājat pie šī dokumenta. Es zinu, ka arī ir šeit dokuments par pieejamību internetā, ditas vadībā arī tas ir svarīgi. Es zinu, ka te pastāv tāds milzīgs entuziasms, un jūs, mēs visi vēlamies pārliecināties, ka šie tiesību akti patiešām panāk progresu un uzlabo dzīvi attiecīgi skartajām personām. Mums jāpārliecinās ka tiesību akti tieši tā kā Anna Marīna nu pat teica īstenojami tie, respektīvi, ka tie darbojas praksē. Un tāpēc mums jāpārliecinās, ka mēs e, apdomājam to, kāda ietekme būs citiem tiesību aktiem arī šai gadījumā, pār, lai pārliecinātos, ka šis tiesību akts nepārklājas ar kādu citu un tādējādi nerada papildus sajukumu. Nu, tā piemēram, valsts iepirkuma jomā. Šai jomā jau ir ļoti strikts ietvers visā Eiropā kas regulē to, kā valsts iestādēm e, jānodrošina pieejamības prasības un mums vienlaikus jāpārliecinās, ka mēs šeit neiekļaujam papildus noteikumus, kas tādā gadījumā vēl sarežģītāku padarītu dzīvi šīm varas iestādēm e, valsts iepirkuma procedūras īstenošanas prosmā. E, tātad jāpārliecinās, ka šie tiesība akti viens otru papildina, nevis ierobežotos. Par jaunu likumdošanas ietvaru runājot un, un CE marķējumu. Nu, jāsaka, neesmu pārliecināta, ka CE marķējuma process Iegūšanas process ir tas labākais veids, kā palīdzēt nodrošināt pieejamību. Tas ir process, ko izmantojam īpaši tad, kad runājam, piemēram, par preču drošumu, nu, piemēram, lūk, runājam, nu, par, nezinu, ķiverēm un tam līdzīgi. Un tā rezultātā iznāk, ka reizēm ir pat grūtāk novatoriem nākt klajā ar jauniem, jaunām precēm, produktiem palaistos tirgū. Tātad mums jāpārliecinās, ka mēs ļaujam personām nākt klajā ar šiem jaunajiem produktiem, palaistos tirgus, lai tie būtu pieejami un neradīt tālākus kavēšanos ar to tirgu zinību. Nu, es domāju, ka tehniski tas viss ir iespējams, un ir arī daudz dalībvalsts, kas ir ierosinājuši jau risinājumu. Drīzāk tas tāds juridiski rakstura jautājums. Ja vēlamies pārliecināties, ka novatoriskie produkti un preces, kas nodrošinātu tālāku pieejamību, var parādīties tirgu, un tam nebūtu jāiziet cauri kaut kādu veidu marķēšanas procesam, kas radītu tālāku kavēšanos. Tātad ārkārtīgi priecājos par darbu, kas norisinās šai komitejā, un ļoti priecājos, ka Mortens tiešām ir uzņēmies tik eh, pārliecinošu vadošu lomu darbā pie šī dokumenta. Vai ir kāds no komisijas, kas vēlētos izteikties par šo dokumentu? Jā? Jā, šķiet ir gan kāds komisijas pārstāvis, un tad pēc tam došu vārdu vēlreiz referentam. Lūdzu. Mani sauc Ima Platensija. Esmu no DG nodarbinātība komisijā. Mēs pirmām kārtām vēlamies pateikties referentam un paldies visiem deputātiem tāpat kas izrādījuši tik lielu interesi, pat piedāvājuši grozījumus ar mērķi uzlabot tekstu un atbalstu šo kopējo priekšlikumu mērķi. To visu vērtējumu atzinīgi. Gribētu eh, jums izteikt eh, divus komentārus pirmām kārtām par horizontālo šī dokumenta raksturu un to, cik tas nozīmīgi jautājumi, kas šeit tiek regulēti, skar visus sektorus um, - um, interneta, lapas, pašapkalpošanās terminālus, un otrs - šī papildināmība ar papildinājumu papildināšanās ar pašreizējiem tiesību aktiem, pie tā mēs ļoti uzmanīgi strādājām. Vēlējāmies pārla, pārliecināties, lai papildus pašreizējiem tiesību aktiem šī direktīva piedāvā uzlabojums pieejamībai tādās jomās kā transports vai valsts iepirkums. Šī direktīva piedāvā papildus pieejamības prasības, jeb respektīvi piedāvā šī pieejamības principa operā, operativitātes uzlabošanu. Tāpēc laikā neaprakstot to detaļās. Lielas paldies par atbalstu un darbu. Nu, tad tālāk došu vēlreiz vārdu Mortenam Blokigārdam. Lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies. Pirmkārtām, protams, tencinu visus kolēģus par, par viņu iesaistīšanos, par entuziasmu piekrītu e, tam, ka mm, nu, tas ir pirms tam, ka visi par to interesē, tad tas ir ļoti svarīgs tiesība akts, un visiem, protams, ir jādara viss iespējams, lai mēs panāktu šeit atbilstīgāko risinājumu. Daudz komentāru bija vienkārši lieliski no kolēģa puses, un mēs jau rīt pat sāksim sarunas par virkni grozījumiem, tātad vispirms, tā teikt, rīts gudrāks par vakaru. Gribēju kolēģiem teikt, ka mums būs 4-5 ēnu referentu mītiņi, arī tehniskiem, pārstā, tehniskiem konsultantiem tiksimies, un no nepacietību gaidu šo iespēju tālāk sastrādāties. Paldies, turpin priekšādātāji! Vēlam jums visu to labāko, lai veicas tālākajās sarunās par kompromisa grozījumiem. Šī kompromisa grozījuma tiks apspriesti 20. martā pirms balsojuma, kas paredzēts 25. aprīlī. Paldies! Next, um, the... Nākamais darba kārtības jautājums ir ierosinājums regulēji attiecībā uz geobloķēšanu un citu veidu diskrimināciju, kuras pamatā ir mm, patērētāja mm, valsts piedarība, re, mm, uzturēšanās vieta vai uzņēmuma dibināšana. Referente ir eh, lūk, roz, roza grafiena, tūnas grafiene, un lūk, eh, došu viņai tad tūlīt arī vārdu. Paldies, Viki! Pirmām kārtām paldies par interesi, ko kolēģi izrādījuši attiecībā šo dokumentu. Es kopā saņēmu apmēram 355 grozījumus no 65 deputātiem. Nu, tas ļoti labi parāda to, cik jūs esat ieinteresēti šajā tiesību aktā, un man jāsaka, tas priecē saņemtie grozījumi, kā jau vienmēr šai parlamentā reizēm nāk klajā ar visai atšķirīgiem risinājumiem, un tāpēc varētu būt diezgan sarežģīti izveidot vienu, vienotu nostāju, ņemot vērā pilnīgi visus grozījumus, bet, protams, darīšu visu, kas manos spēkos, lai salāgotu visas šīs dažādās nostājas. Un ceru, ka mums noslēgumā izdosies nonākt pie atbilstīgi laba rezultāta. Tad ļaujiet man pievērsties pāris lietām šodien. Pats svarīgākais ir koncentrēties uz tiem grozījumiem un nostājiem, kas mums ir, nu, tādi kopīgas un kas izriet no jūsu grozījumiem, ir tas, ka lielais deputātu vairākums piekrīt uzskatam, ka šī regula būtu jābalsta uz diviem pamatmērķiem. Pirmais - pārliecināties, ka patērētājiem ir piekļuva vairāk precēm un plašākam pakalpojumu klāstam tiešsaistē, un vienlaikus pārliecināties, un tas ir lūk šis otrais mērķis, kas arī mums visiem kopīgs, ka arī tirgotāji netiek pārslogot ar dažādiem pienākumiem, sekt papildus izdevumus, kas izriet no mirklīti priekšsēdētāja runātāja pārtrauc vienu sekundīti. Es tikai gribēju pateikties mūsu apmeklētājiem, kas šobrīd dodas prom. Paldies, ka bijāt pie mums šo pēcpusdienu. Redzu, ka virknē no jums dodas prom. Vēlreiz liels paldies, ka bijāt šeit. Thank you. Liels paldies! Es ļoti atvainojos. Referent, lūdzu, jums atkal vārds. Tātad, lūk. Nu tad novēr, vēlreiz pievērsīšos šiem kopsaucējiem. Grozījumi ir ļoti atšķirīgi. Tie ir dažādos virzienos, bet ir divas lietas, kas mums ir kopīgas. Tātad, lūk, ka patērētāju pasaulē jāatvieglo un arī tirgotāju pasauli ir jāatvieglo. Tas nav divas dažādas pasaules, un jūsu grozījumi ļoti labi to parāda. Respektīvi, ka mēs vēlamies panākt to, ka patērētājiem ir vieglāka, ērtāka piekļuve plašākam saturam, precēm un pakalpojumiem. Tieši saistē un savukārt tirgotāji netiek pārlieks noslogot ar saistībām, sekt papildus izdevumus, kas izriet no dažādu veidu juridisko prasību un režīmu pie, piemērošanas, ja viņi, piemēram, nemaz nevēlas atsevišķas valstis apkalpot. Nu, tā tad, lūk, piemēram, šī šīs tiesības palikt maziem ap savas darbības apjomā. Līdz ar to nonāku tālāk pie diviem svarīgākiem punktiem, ko gribu šodien pieminēt. Pirmām kārtām pievērojamie likumi. Daudzi no jums un arī daudz man sarunu partneri min, ka nedrīkst aiztikt Roma viens regulu. Respektīvi, tas ir par e, konfliktu risināšanas noteikumiem ģeobloķēšanas kontekstā. Nu, un, protams, ka šiem lūgumiem ir pamatojums, bet tajā pašā laikā nenoliedzams fakts ir tas, ka visi grozījumi, kas ir ierosināti, faktiski ir saistīti ar Roma viens. Jo Ja mēs izveidojam nosacījumu, kas uzliek par pienākumu tirgotājiem ne, nodrošināt vienādu attieksmi par visiem patērētājiem no visām dalībvalstīm, tad tādā gadījumā Roma 1 sastais pants mainās kur teiks, ka tirgotāji drīkst piemērot savu dalībvalstu tiesību aktus tikai tad, ja viņi ne, kā mērķa auditorija neizvēlas citas valsts patērētāju jeb kāda veida līdzekļiem. Te gribu uzsvērt šo uh, sadaļu ar jeb kādiem līdzekļiem vai any means. Un šī iemesla dēļ mums nepieciešams ļoti skaidri runāt arī par ģeobloķēšanu ir ļoti grūti, varbūt pat neiespējami definēt ļoti skaidri to, ko tad šī eh, mērķa auditorijas izvēle, jeb eh, mēr, mērķiecīgā darbība nozīmē. Ko nozīmē šā darbība? Tātad vai tas iekļaus ceturtajā pantā? Un kas notiek ar šiem noteikumiem, kas tiek piemērāti paša dalībvalsts lietotājiem? Tāpat mēs arī nevaram pieļaut, protams, ļaunprātīgu izmantošanu. Tāpēc apsvērumos es precizēju, ka katru reizi, kad tirgotāja darbība neatbilst viņa paziņojumiem par nolūku, eh, attiecīgajā lapā, tad patērētājs var vērsties pie savas attiecīgās tiesas saskaņā ar Romas 1.6. pantu, un arī lielie tirgotāji, kas jau pār, veids pārdobežu tirgošanu un kas piedāvā dažādus patērētāju uh, um, ehm, patērētāja likums. Es priekšēdētāju runātāju pārtraucu, saka, lūdzu, divās minūtēs iekļauties, ne vairāk. Jā, jā, man nebūs ar to problēma, lūdzu. Tad gribu atgriezties pie šiem lielajiem tirgotājiem, kas jau veic pārrobežu tirzniecību. Uh, Viņi piedāvā savas preces un piedāvā dažādus patērētāju režīmus, un viņi līdz ar to nevarēs atgriezties pie savas uh, mītnes valsts noteikumiem. Tāpēc es ceru, ka mēs diezgan konstruktīvi varēsim pie tā visa strādāt, nonākt pie labākajiem risinājumiem, precizēt specifiskos noteikumus, kas attiecas uz tiesību tiesību sistēmu konfliktu. Un šis otrs jautājums, kas ir krietni nu, īsākā laika posma apskatāms, bet ko gribēju tomēr pierunāt šeit, ir šis neaudiovizuālās autortiesību saturs un attiecīgās eh, ar to saistītās lietas. Esmu pateicīga 18 deputātiem eh, no parlamenta, no četrām, kas pārstāv četras politiskās grupas un kas iesniedza grozījumu tieši par šo jomu. Es piekrītu viņu paustajām bažām kā jau jūs redzat arī savā ziņojumā to runāju, ka lūk šis neaudiovizuālais saturs ir atsevišķs eh, jautājums. Un tāpēc tiešām ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos un iekļaut šādus pakalpojumus pie nosacījuma, ka tirgotājiem ir visas atbilstīgās licences šāda satura pārdošanai. Un tas varēs pārdot tās tikai tajās valstīs, kur viņām jau ir šīs licences un tiesības. Un kas eh, vēl svarīgāk, eh, parlaments turklāt ar saviem grozījumiem parāda, ka ģeogrāfija geobloķēšanas novēršana neaudiovizuālajā, neaudiovizuālo īpašumu tiesību eh, sektorā novestu pie pozitīvām sekām gan patērētājiem, gan ražotājiem. Un es, protams, saprotu, ka jautājums nebūs eh, vienkārši, bet esmu gatava tālākam diskusijām. Turklāt mums jārisina vēl pāris jautājumi, piemēram, ierobežojumu aptvērumā. Uh, eksplicīts saturs rerutēšanas gadījumā un cita veida lietas. Tātad vēlreiz paldies! Uh, Paldies par ļoti konstruktīvo mm, sadarbību no ēnu referentu puses, jo strādāt pie šī dokumenta nav vienkārši. Mums būs vairākas sanāksmes, un esmu pārliecināta, ka mums izdosies konstruktīvi pie, nonākt pie galda rezultātu. Es atvainojos, ka es jūs atkal pārtraucu, mums ir vēl divi jautājumi darba kārtībām, mazāk par stundu darba laika, un tāpēc arī turpmākos runātājs lūkšu izteikties pēc iespējas lakoniskāk. Tātad vispirms Olga runās saprotu, ka Virģīnijas vārdā, nē, Nikolā Dantī runās sociālistu grupas vārdā, ja? Jā. Paldies, Virģīnija nevarēja būt klāta. Viņa man lūdz nolasīt savu runu. Viņa vēlas atvainoties par to, ka nevarēja ierasties uz šodienas debatēm par ģeobloķēšanu. Viņa ir ārkārtīgi pateicīga referentei un ēnu referentiem tāpat par šo mm, pirmo uh, pirmajām uh, iestrādēm. Un ar grozījumiem Virģīnija cer, ka izdosies panākt tādu pamatīgu tekstu, kas kalpot par pamatālākām sarunām ar padomi pamatojoties tieši uz patērētāju interesēm uh, šādās attiecībās. Viņa vēlas, lai šis tiesību akts būtu skaidrs, tas noskaidrotu vi visas šīs, visus šos aspektus digitalajā tirgu, ir jāpanāk līdzsvars no vienas puses starp diskrimināciju un otras puses par satura brīvību, ar satura brīvību. Virģīnija ir iesniegusi virkni grozījumu, lai precizētu šādus punktus. Pirmām kārtām par piemērojamo jurisdikciju. Jāceras, ka Brisele viens un Roma viens konvencijas pamatojas uz, uz uh, līgumu uh, slēgšanas brīvību, un uh, šādos gadījumos jāaizsargā vājākā līgumslēdzēja puse. It īpaši tas attiecas uh, uz tiem gadījumiem, kad uzņēmums, piemēram, atrodas citā dalība valstī no tās, nekā, e, kurā darbojas patērētājs. 293. grozījums jāsaprot tieši šādā kontekstā, respektīvi tā ir vēlme izvairīties no jauniem noteikumiem, kas radītu tālāk juridisku neskaidrību. Grozījumā turklāt pateikts, ka šāda veida regulai būtu jānosaka, ka dalība valsts darbību kurā, veids, kurā uzņēmums veids darbību, bet pats nāk no citas eh, dalībvalsts. Tādā gadījumā šīs pieņemamā tiesības jāpiemēro atbilstīgi tai valstī, kurā notiek darbība un kur atrodas patērētājs. Un tas attiecas arī uz autortiesībām. Ja tiek sniegti pakalpojumi elektroniskā veidā, tad tādā gadījumā jāpiemēro, protams, autortiesības, attiecīgos gadījumos. Nu, grozījumā tas skaidri pateikts. Jādomā par konkrētiem uzņēmējdarbības modeļiem, kas varbūt šajā gadījumā ir atšķirīgi, tas pat arī teritoriālās, teritoriālais pārklājums ir atšķirīgs šādos gadījumos. Un uh, satura uh, finans, radīšanas finansēšana arī var būt saistīta ar šiem teritorialitātes principiem un uh, mākslinieku atalgojumu. Tātad šis princips ir jāaizsargā, lai izvairītos no dominējošās tirgus pozīcijas iegūšanas uz uh, neatkarīgu šādu satura radītāju rēķina. 283. un 269. grozījums runā tieši par šiem principiem. Turklāt varam novērot, ka tā nav tāda visai vientuļa izolēta pozīcija, tas parādās arī citos iesniegtos grozījumos. Līdzīgā veidā tas attiecas arī uz šo vienoto cenu par grāmatām un tam līdzīgi virknē dalībvalstu. Attiecīgie tiesību akti tādā gadījumā ar šo, tiesī, ar šo tiesību aktu tikt apdraudēt. Virģīna ir pret tiem grozījumiem, kas šāda veida jautājumu maina. Mēs runājam šeit par autortiesību tiesību aktu maiņu pa sektoriem, un tad tāpēc būtu neatbilstīgi runāt par šādām lietām šajā direktīvā. Tāpat ir arī priekšlikums uz pieciem, pagarināt periodu uz pieciem gadiem, tas ir 122. grozījums, tātad pirmais uh, eh, novērtējums ziņojums uh, tiktu īstenots, eh, nu, pēc tāda īsa konkrēta laika, lai iegūtu priekšstatu par to, kā darbojas šī tiesība tālāk, pasīvās pārdošanas nolīgumi. Vēl mirklīti, burtiski mirklīti. Nu, un tad eh, šis konkurences tiesību aspekts un attiecīgais tiesību akts šāda veida kontrakti, kā jautājums nedrīkst tikt skatīts no jauna, tas jāsē pašreizējā formā. 408, 412 grozījums runā tieši par šiem jautājumiem. Un visbeidzot, patērētāju piekrišana. Eh, Rozie kundze vēlas, lai skaidri un gaiši tik no, tika saņemta patērētāja piekrišana, pirms eh, šis patērētājs tiek pārvidzīts uz citu tiesību, uz citu tīkla lapu. Tas ir 329. Jā, priekšādā tā turpina, es gribētu lūgt visus runātājus šāda veida eh, gadījumos iesniegt pieteikums iepriekš un vispirms varbūt Nu, un, un, ja jūs zināt, ko vēlaties nolasīt, tad pa, izmēģiniet, cik, cik ilgs la, laiks tam būs vajadzīgs, jo mums nav tik daudz laika. Nākamajā runātāja pāris minūtes. Um, ja mēs runājam par um, grozījumiem, jāsaka, ka ir uh, jārisina nepamatota diskriminācija. Un ja mēs runājam par um, piekrišanu, eh, tas diez vai nāks par labu patērētājiem, un es esmu patiešām vīlusies, ka ir kolēģi, kas šādu parametru vēlas izmantot, un jāsaka, ka patērētājiem visu laiku, nu, citreiz nāks atgriezties vienā un tā pašā tīmekļa vietnē, un visu laiku, ja viņš to izmanto nākamreiz, atkal ir eh, jāpiekrīt kaut kādām prasībām, nu, tas ir vienkārši muļķīgi. Un ja mēs runājam par to, ka, piemēram, patērētājs tiek pār, pārlikt uz citu lapu vai uz citu valsti un viņa, viņš tiek bloķēts, tad tas arī ir attiecīgi pirms tam jāpaziņo. Un mēs arī gribam runāt par aptvērumu, ir jāparūpējas, lai tas atbilstu pakalpojumu direktīvas aptvērumam. Esam iesnieguši vairākus grozījumus. Eh, šeit nevajadzētu runāt par audio vizuālajām tiesībām un arī autortiesībām. Un jāsaka, ka problēma joprojām ir reāla, ir arī, piemēram, grūtības uh, noteikt. Uh, likumdošana attiecībā uz e-grāmatām un arī, uh, piemēram, lejuplādējamām dziesmām, jo, ja jūs vēlaties nopirkt grāmatu, piemēram, kādas citas valsts tīmekļa vietnē, tad tas mēdz būt sarežģīti un tas ir at atkarīgs arī no e-grāmatas valodas. Un, e Jāsaka, ka atšķirīgas cenas bieži vien ir grūti piemērot, un tad jāsaka, ka ir jāgarantē, lai, piemēram, patērētāji visā Eiropā varētu izmantot dažādas iespējas un dažādas pakalpojumus, tad citreiz pat varētu no runātāja tiek pārtraukta. Tagad došu vārdu Šarancovs kundzei. Thank you, Madam Chair. Jā, paldies priekšsarētāji. Es neatkārtošu to, kas jau iepriekš tika sacīts Paldies Rozai par viņas darbu. Es esmu šeit, pašā priekšā. Es neatkārtošos, bet ir eh, pāris lietas, ko vēlas uzsvērt. Pirmkārt, par darbības jomu. Mums ir jārēģē uz patērētāju gaidām. Es nepiekritītu tam, ka mums jāpiekrīt pie pakalpojumu direktīvas. Nē, mēs ejam daudz tālāk. Tāpēc mūsu grupa vēlas gan audiovizuālo, gan transportu iekļaut darbības jomā. Otra lieta - MVU. Komisijas priekšlikums bija pilnīgi skaidrs. Šeit MVU gadījumā ir jābūt tādai pašai aizsardzībai pret diskriminācijai. Uh, ir jābūt tādai pašai aizsardzībai pret diskrimināciju. Internetā, protams, ir iespējams iegādāties arī preces, bet tur būs cita juridiskā situācija, tāpēc ir jāstiprina MVU spējas eh, eh, iegādāties nepieciešamās preces un pakalpojumus. Es piekrītu Virģīnijas sacītēm par šo jautājumu. Cerutais pāns, neatkārtošu visu, bet mēs uzskatām, ka ir jāiekļauj darbi, uz kuriem attiecas autortiesības. Sestais pāns. Uh, šeit joprojām eh, tiek aizsargātas eh, līguma eh, klauzulas, kas nāk par sliktu maziem vidiem uzņēmumiem un patērētēm. Mēs vēlamies arī juridisku skaidrību, noteiktību tirgotājiem, lai nebūtu jāīsteno 28 atšķirīgi nu, likumu komplekti. Aicinu iepazīties ar savu grozījumu numur 383 attiecībā 135. apsvērumu. Cerams, ka tiks atrisināt eh, problēma saistībā ar šiem caurumiem. Paldies! Nākamā runātāja. Runājot par to, vai mēs eh, iekļaujam autortiesību subjektu šeit vai nē, mēs it kā runājam divus uh, pilnīgi atšķirīgs pieejas. Mēs runājam par problēmu saistībā ar licencēšanas režīmu, teritoriālo aspektu, risinot, piedāvājot risināt šo jautājumu autortiesību paketē. Bet tas, ko uh, referenti piedāvā ar neaudiovizuālo mediju paketu, nav uh, attiecināms uz to, bet gan uz tiem geobloķēšanas uh, jautājumiem, kas neizriet no autortiesību piemērošanas. Tie ir gadījumi, kad tirgotājiem ir licence un, un autortiesībām, e, autortiesības nerada problēmas, un tas mums ir jāiekļauj šeit. Tāpat es iekļautu arī audiovizuālos pakalpojumus, jo arī tur, ja nav licences, tad to neietekmē referentes priešlikums. Un patērētājs sagaida, ka regulā, kur paredzēts eh, apkarot ģeobloķēšanu, video tiktu iekļauts vismaz 40% gadījumos, kur ģeobloķēšanas iemesls nav autortiesības. Es pat teiktu, ka tas ir vienkāršāk audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem eh, izpildīt šos eh, noteikumus, jo viņiem nav tādas problēmas, kas varētu būt citiem jo audiovizuālo pakalpojumu direktīvā ir izcelsmes valsts princips, kas tiek piemērots. Attiecībā uz piemērojamo likumdošanu svarīgi ir nemazināt patērētāju tiesību aizsardzības standartus, ģeobloķēšanas eh, likvidēšana ir nepieciešama, bet mēs nevēlamies arī nonākt situācijā, kurā tirgotājs, kurš līdz šim ir ievērojis uh, patērētāju tiesību eh, normas savā valstī, eh, pēkšņi sāk citā valstī to neievērot. Paldies! Tagad pa vienai minūtei Anna Marija Karaca Bilte, Evelina Gebharta un citi. Anna Marija, paldies referentei par ļoti apjomīgu darbu un līdzsvaru, labu līdzsvaru atrašanas ar patērētāju interesēm un tirgotāju interesēm. Protams, ka ir nepieciešams ļaut patērētājiem piekļūt e, interneta tīmekļa vietnei citā dalību valstī, vai maks, lai nebūtu jāmaksā cita atšķirīga cena atkarībā no dzīves vietas. Tāpat laikā esmu pret to, ka uzņēmumiem būtu pienākums tirgot pāri robežām. Ar grozījumiem mēs, es ceru, precizēsim tekstu. Uzskatu, ka svarīgākais šeit ir īstenošana Mums ir jāierosina lietas, kas ir īstenojamas un jāuzrauk tās. Tāpēc pilotprojekts, kuru komisija jau īsteno, ir ļoti labs instruments. Par piemēram likumdošanu. Nav nekādas loģikas ka, patērē, ka tirgotājiem ir jāizturas pret patērētājiem eh, citās valstīs tāpat kā pret savas valsts patērētājiem. Tas ir skaidrs, ka tā būtu jādara. Tā, tāpat nevajadzētu būt problēmai. Un man ir viens konkrēts grozījums par maksājuma metodi. Mēs vēlamies izvairīties no nesamērīga sloga. Visiem maksājuma veidiem ir jābūt pieejamiem visās dalībvalstīs. Protams, ka varbūt plašāk izvēle tur, kur vairāk tiek pārdots un dažādi maksājuma metodas pieejams. Paldies un ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties. Evelīna Gebhārda. Jā, paldies priekšsēdētāji. Viki, vēlos tev norādīt, ka Martins Šulcs nebija šīs komitejas loceklis, tāpēc viņš nebija šeit. Uh, un eh, ne tikai arī aicināt šurp. Juta Steinruka eh, bija šajā amatā un nevar ierasties, jo viņa bija koordinātora nodarbinātības komiteja un tur visvairāk strādāja. Es ja to vēlēs tikai precizēt, jo zinu, ka viss eh, tiek translēts internetā un lai neaizietu kļūdaini secinājumi kaut kur. Tālāk par saturu, pavisam īsi, vēlos precizēt ka mums ir jānodrošina, ka ne tikai uzņēmēji gūst labumu no liela vienotā tirgus, bet arī patērētāji. Un šī fragmentācija, kas arī daudziem lielajiem uzņēmēm ir uh, vienotajā tirgu ar uh, esošajām robežām, mums ir jānodrošina, ka šis vienotais tirgus ir jūtams arī patērētājiem. Uh, un tāpēc Roma viens nevar tikt apšaubīta. Ir ļoti spēcīgs aizsardzības līdzeklis patērētājiem tieši pret lielajiem uzņēmumiem. Un tas mums arī būtu jāņem vērā. Mums to nevajadzētu apšaubīt. Jā, tas ir tik pozitīvs kaut kas radīts Eiropas Savienībā. Paldies, Evelīna! Jā, paldies, ka precizēji. Tas, protams, bija tā kā joks vairāk no mans puses, bet, nu, labi, ka palaboju. Marks Tarabella. Mark Tarabella. Paldies, priekšsēdētājs kundze, tāpat kā uh, Rozai Tunai jāsaka paldies par šo uh, priekšlikumu, lai arī uh, patērētāji varētu labāk izvēlēties no lielāka klāsta uh, dažādus uh, tiešais tas pakalpojums, internetu pakalpojums. Un, ja mēs runājam par ģeobloķēšanu, protams, arī uh, Eh, tas ļoti lielā mērā ietekmē arī kinematogrāfu, un mēs runājam par audiovizuālo pakalpojumu izņemšanu no priekšlikuma aptvērumu, un, protams, ir jādomā par teritoriālo principu, tas nav nekāds lamovārds, un, eh, ja, piemēram, kāds saturs ir pieejams konkrētā vietā, tas notiek, lai varētu aiztur, eh, lai varētu aizsargāt arī tiesības, un lai mākslinieki cilvēki varētu turpināt radīt. Un jā, ja mēs runājam par uh, vienotu piekļuvu pilnīgi visur, tas varētu radīt tomēr zināmu risku pašiem māksliniekiem. Un tas varētu būt ļoti populāri, bet tas varētu arī radīt ļoti tālajošas nepatīkams sekas, ja mēs nepiesargāsimies. Un, protams, uh, Patērētājiem ir jābūt piekļuvē dažādiem mākslas darbiem, tie ir dažādi Eiropā, mēs eh, runājam par vienotību daudzveidībā, un tā tad arī bagātībā, tas ir jāņem vērā. Lielas paldies arī referents kundzei. Mortens Lokigārds. Morten Lockhart. We'll get back to you, Roger. Uh, yes, thank you, Rod. Jā, paldies. Man prieks redzēt, ka referente šeit ir spērusi lielu soli pareizajā virzienā. Daudzi grozījumi no Alde puses to vēl vairāk stiprina. Tas nav nekāds pārsteigums. Ja mēs vēlamies eh, atbrīvoties no šī nepamatā, nepamatotās ģeobloķēšanas, mums jātiek skaidrībā ar tiesisko ietvaru attiecībā uz Romu 1 un Brisele 1. Ir jābūt pilnīgai skaidrībai, ka šī regula neparedz to, ka eh, ietekmēs citus tirgus. Mēs nevaram sagaidīt no uzņēmumiem, ka viņi zina 28 uh, atšķirīgas likumdošanas sistēmas, ja viņi nestrādā tajos tirgus. Paldies, Olga Senhalova. Paldies. Šajā komitejā mēs turpinam paziņot, ka nevēlamies uh, nodalīt eh, interneta vidi no reālās. Vēlos pieminēt divus grozījumus, ko esmu iesniegusi. Rēģējot uz to situāciju, ka Eiropas Savienībā iedzīvotājiem nav pieejama garantēta pieeja eh, pr mm, produktiem. Runāja par 192. grozījumu un 369. Tas mm, pēdējais attiec uz ceturto pāntu. Pirmais no minētajiem uz apsvērumiem. Apsvērumu formulējums pats par sevi ir pietiekami skaidrs, un jāatļausiet nolasīšu to tagad. Šai regulai ir jātiecas uz gadījumiem, kad produkts uh, ir identisks vairākos dalībvalstīs, bet eh, ir zemāks kvalitātes eh, vienā dalībvalstī, salīdzinot ar citām dalībvalstīm. Paldies! Marko Zulo. Paldies! Šis debates parāda, ka šis teksts absolūti nav tik vienkāršs Šeit ir ļoti dažādi aspekti. Šeit es vēlētos pievērst uzmanību autortiesība aizsardzības jautājumam. Manuprāt, tā būtu būtiska kļūda šādu tematu skatīt tieši šeit. Mums nevajadzētu skatīt eh, autortiesību jautājumu šajā tiesību aktā, jo šis ir priekšlikums, kuram absolūti nebija tāds mērķis. Jo mēs varētu neuzmanīgi rīkojoties, samazināt pieejamā satura daudzveidību. Tāpēc mums nevajadzētu mainīt noteikumus, kas nosaka e, tiesu piekritības jautājums strīdu risināšanai patērētāji tiesību intereses, protams, ir jāaizsargā, bet mums jānodrošina, ka visas puses, kas iesaistītas strīdos, ir aizsargātas un ka ir spēkā aizsardzības mehānismi. Šeit mēs varam iedomāties iespēju, ka MVU nevēlas pārdot ārpus savas valsts, savukārt pilsonis citā dalībvalstī izmanto uh, Eh, iespēju iegādāties viņu preces pastarpināti, un tad tas var pēkšņi izrādīties ļoti dārgi pašam mazajam uzņēmumam, un tas nebūtu godīgi. Eh, protams, ka mēs nevaram runāt tik ātri, saka Švābkungs, eh, lai paspētu vienā minūtē visus aspektus izklāstīt. Tas šeit nepieciešams arī tulkojums. Miljoniem iedzīvotāji iegādājas preces internetē, internetā un uh, absolūti uh, nedomā par strīdus risināšanas kārtību, jo ir pilnībā apmierināta ar visu, e, kas tiek piedāvāts. Un tas darbojas līdzīgi arī reālajā vidē. Daudzi Austruma Eiropas patērētāji jūtas diskriminēti. Tas mums patīk, var vai arī nepatikt, bet mums ir jāņem vērā šī sajūta. Komisija nāk uz klājā ar šo priekšlikumu. Šeit ir divas opcijas. Vai nu mēs nonākam pie vienotas iepirkšanas eh, tiesību normas, to mēs arī atbalstītu, bet kamēr mēs neesam tur nonākuši, mums ir jāatrisina ģeobloķēšanas problēma. Tāpēc es priecātos, ja visas politiskās grupas arī strateģiski akceptētu šādu pieeju. Paldies priekšsēdētājiem! Jā, paldies. Ar to arī noslēdzam runātāju sarakstu. Es zinu, ka referente norādīja, ka būs vairākas sanāksmes ēnu referentiem. Es tad aicināšu viņu arī informēt mūs par to. Jā, lūdzu, tad vārds mums vēl divi jautājumi jāskata. Lūdzu, referents kundze. Jā, dažkārt man liekas, ka jūs manī neklausaties, kaut arī es centos runāt lēni. Ne audiovizuālo autortiesību subjekts. Ne audiovizuālo, es teicu, tā tad. Tur, piemēram, e-grāmatas, mūzika, piemēram. Tikai tur, kur tirgotājiem jau ir nepieciešamās tiesības. Mēs absolūti neierobežojam viņu tiesības. Ja viņiem jau ir tiesības uz šo saturu, tad viņi nedrīkst nodarboties nu, ar ģeobloķēšanu. Jūsu grozījumi iet tālāk, bet tas, ko es ierosinu, ne audiovizuālais saturs un tikai tad, kad tirgotājiem jau ir tiesības, bet deo, veids ģeobloķēšanu. Jūsu grozījumi ierosina uh, daudzās vietās iet tālāk. Nu, runāsim par to, nonāksim pie laba risinājuma. Paldies, paldies referentei par to, ka viņa to absolūti skaidri pateica, jo bija liels apjukums. Paldies! Ejam tālāk. Ditas Šarancovas ziņojums par fintech, tehnoloģijas ietekmu un finanšu sektoru nākotnē. Viņa prezentē savu ziņojumu, un es vadības grožus nodošu pašai Ditai, jo man jādodas pašai prom. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos būt lakoniski, ceru, ka tas man arī izdosies. Un jāsaka, Eh, iepazīstoties ar grozījumiem, varēju secināt, ka atzinumu kolēģi atbalsta un augstu vērtē. Nu, eh, bija tikai daži grozījumi un 59 eh, pēc skaita tikai dažos tā tad nebija vienprātības, bet pārsvarā grozījumi bija domāti, lai uzlabotu šo ziņojumu. Nu, varbūt dažos tika izmantots arī tāds pārāk skarbs tonis. Es domāju, ir gan arī problēmas, kas jārisina. Tādēļ es pēc iespējas vairāk uh, grozījumus mēģināju iekļaut kompromisos, tajā pašā laikā izvairoties no atkārtošanās. Sekretariāts šķiet svētdien jums jau nosūtīja kompromisu grozījumu priekšlikums. Sēsdien, ā, sēsdien tas notika jau. Uh, tie attiecas uz 23 punktiem un uh, tie tātad aizstās oriģinālo uh, atzinuma tekstu. Jāsaka, eh, fintin var būt, fintech var būt kaut kas ļoti vērtīgs eh, Eiropas Savienībā, tirgus operatoriem. Mēs augst vērtējam attiecīgas darba grupas izveidi komisijā un lūdzam, lai līdz eh, šī sasaukuma laika beigām tiktu sagatavots rīcības plāns. Tāpat mēs arī augstu vērtējam tā. Uh, Mēs augstu vērtējam tās augsto pūļu finansējumu principu, arī EBA e atzinumu, kur tika ņemtas vērā sūdzības, kas izskanēja mūsu komitejā. Un, ja runājam par algoritmu, lūdzām, lai komisija izpēta un apzina jau kādus iespējamos riskus un ir jāparūpējas, lai cilvēciskas būtnes varētu grozīt, ja nepieciešams, ir kādus automātiskus lēmumus. Mēs arī uzsvērām, ka ir jāgarantē kiberdrošība un visu beidzot eh, kompromisos tāpat tiek runāts par privātuma un datu aizsardzību. Eh, īsos vilcienos tas viss, ko gribēju teikt, un ceru, ka pēc iespējas ātrāk atzinumu varēsim pieņemt. Paldies! Eva Madela nākamā uzstāsies. Es atvainos, ka man pašai jādod prom, saka Vikija Forda. Man ir jātieks ar presi un EKR grupas vārdā esmu patiešām ļoti pateicīga par šo atzinumu un man bija liels prieks ar Dītu, ar Olgu sastrādāties un mēs eh, patiešām varējām panākt daudz. Eva lūdzu, tagad paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Esmu ļoti gandarīta, ka mēs esam tik labi strādājuši un arī nosūtījuši spēcīgu signālu komisijai par fintech. Domāju, ka tas būs liels ieguvums gan finanšu institūtiem, gan jauniem operatoriem, tik, tikko dibinātiem uzņēmumiem. Un, eh, cik saprotu, visi vai lielākā daļa no mums ir vienis prātis, ka komisijai ir jāizstrādā labs fintech rīcības plāns, lai būtu arī uh, labāks saskaņotāts regulējums. Es esmu tikusies arī ar vairākiem fintech struktūru pārstāvjiem. Viņi teica, ka viņiem ir nepieciešama likumdošanas noteiktība. Un paldies arī Dītai par eh, kompromisu grozījumu sagatavošanu. Mēs varam eh, arī pārliecināties, ka galvenie punkti bija šeit ņemti vērā, tāpat kā kiberdrošība un patērētāja aizsardzība ir eh, viens no galvenajiem principiem šajā šajā jaunajā likumdošanā, kā arī finansējums MVU pagarinot kredītu pieejamības uh, laiku un uh, paplašinot tos. Es uh, strādāšu pēc labākās sirdsapziņas un domāju, ka ekonu komiteja ņems vērā mūsu atzinumu. Paldies, un tagad Nikolā Dāntī. Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, ka galvenais svarīgākais grozījums ir tas, kurā minēta vajadzība cīnīties pret juridisko nenoteiktību šajā eh, jomā un ir jādara pietiekami laba fintech sistēma, eh, kas varētu kalpot pilsoņiem un tādā veidā uh, pilsoņi arī vairāk uzticētos finanšu sektoram kopumā. Gribēju pateikties referentei par izstrādātajiem kompromisiem. Tas ir solis pareizajā virzienā. Es gan gribēju pievērsties uh, varbūt uh, atsevišķi dažiem grozījumiem, kas man šķiet īpaši svarīgi. Un tie lielā mērā sasaucas arī iepriekšējās runātājas minētajiem. Runājot par eh, rīcības plānu fintech jomā. Tas ir ļoti svarīgi, jā. Otrām kārtām patērētājiem ir jābūt eh, patiešām mūsu svarīgākajam adresātam. Viņiem ir jābauda eh, attiecīgs aizsardzības līmenis, ir jāgarantē caurskatāmība ja mēs runājam piemēram par pārobežu darījumiem, naudas pārskaitījumiem un izmantojot digitālo valūtu. Jāsaka, ka uh, sektora attīstība ir ļoti svarīga MVU un arī mikro uzņēmumiem, kas bieži vien strādā banku labā un sniedz papildus uh, finanšu pakalpojumus. Ja mēs runājam par drošību, protams, uh, elektroniskajām sistēmām ir jābūt aizsargātām, ir jābūt iespējai fintech izmantot droši, un jāsaka, ka jau sagatavotie kompromisi man patiešām iedveš lielu pašpaļāvību. Paldies! Jā, Vikija jau izteicās EKR vārdā, vai ir kāds no zaļajiem zālē? Goe? Nē? Kāds cits, kas vēlas runāt? Nē. Labi. Tikai atsaucoties uz Nikolā teikto, uh, nu dienu, ejam pareizajā virzienā un ceru, ka atzinumu varēsim pieņemt jau visai drīz. Es pieņemu, ka visi esat iepazinušies ar kalendāru. Balsojums notiks 21. martā. Paldies, kolēģi! Nākamais darba kārtības punkts. which is interconnectivity. 11. punkts - interneta savienojamība izaugsmē, konkurētspējai un kohēzijai Eiropas gigabitu sabiedrību un 5G. Tūlīt došu vārdu mūsu referentam Lopesis Turis Vait Antonijā Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dārgie kolēģi. Paldies arī ēnu referentiem un februārī mēs jau runājām eh, par internetu, par internetu lietošanu, digitalizāciju, lai panāktu kohēziju un izaugsmi Un jāsaka, ka tas, cik labvēlīga noskaņa tonis valdīja šajās debatēs, tas man ļoti patīkam pārsteidz. Bija arī tāda liela vienprātība starp politiskajām grupām. Visi grozījumi jau ir iesniegti, eh, bija 83 ehm, grozījumu kopskaita, un es pats esmu sagatavojis 17. Pārējie 66 grozījumi ir nākuši no visām politiskajām grupām. Uh, Un, manuprāt, esam uh, sagatavojuši ļoti labu uh, pamatu kompromisu grozījumu izstrādēji. 75% grozījumu tiek runāts par 5G īstenošanu. Un to, cik svarīgi tas ir visai Eiropai. Un es kopīgi ar savu komandu strādāju, lai uh, sagatavotu grozījumus, ar kuriem iepazīstināt ēnu referentus. Un kolēģi arī ir vienis prātis, ka ir jāmazina šī digitālā plājas, kas joprojām šķir pilsētas no laukiem. Uh, Man šķiet, te nevajadzētu pārāk definēt, kādas tehnoloģijas ir jāizmanto, bet 5G sistēmas palaišana, protams, vistiešākajā mērā ir atkarīga no telekomunikāciju uzņēmumiem, no satelītiem, infrastruktūras, lai tiktu izmantotas šīs eh, vertikālās nozares, eh, piesaistot tik ļoti nepieciešamās investīcijas, kas nepieciešams 5G tehnoloģiju palaišanai. jāsaka, ka lauku reģionos, pateicoties attiecīgai likumdošanai, ar laiku varēs patiešām mazināt šo digitālo plaisu, kas joprojām pastāv. Protams, būs nepieciešams finansējums gan privātais, gan publiskais. Uh, Un, lai piesaistītu investīcijas, mums ir jāsagatavo pietiekami pārdomāts priekšlikums, kas neradīs lieku birokrātisko nastu. Protams, ir jāstrādā patērētāji interesēs, un jāprūpējas par to, lai 5G tehnoloģijas radītu tik nepieciešamo pozitīvo grūdienu vienotajam tirgumam. Tas ra varētu palīdzēt radīt jaunas darba vietas un veicināt izaugsmi. Ir ļoti labi, ka Eiropa vēlas būt līdere šajā jomā, un tagad vairāki punkti, kas man šķiet izšķirīgi svarīgi. Mums ir jābūt avangardā tehnoloģiskās revolūcijas jomā, otrām kārtām ir jāsaprot, ka šī ir lieliski iespēja Eiropai, un trešām kārtām uh, mums uh, ir jāparūpējas, lai tiktu īstenots komisijas piedāvātais plāns. Gigabitu sabiedrība 5G tie ir eh, galvenie mm, panākumu kaldināšanas faktori, eh, veidojot digitalizēto vienoto tirgu. Mums ir jābūt efektīviem jau pašā pirmajā dienā, jau tad, kad mm, liksim pirmos stūrakmeņus 5G sabiedrības izveidēji. Mums ir jāizmanto šo tehnoloģiju piedāvātās iespējas un potenciāls. Protams, ir jāizmanto standarti, kas ir pēc iespējas uh, labāki un atbilstošāki, ja mēs vēlamies garantēt arī ātru lietu internetu attīstību, ir e, jābūt attiecīgai infrastruktūrai. Es ceru, ka privātais sektors uzņemsies šeit e, līderību arī standartu izstrādē. Mēs vēlamies e, izstrādāt un izmantot 5G tehnoloģijas, tā pašā laikā izvairoties no tirgus fragmentizācijas ir jābūt pēc iespējas lielākai pieejamībai. Vēlamies izveidot vienoto tirgu bez barjerām. Saskaņā ar komisijas rīcībā esošajiem datiem rīcības plāns, kas veltīts 5G eh, tehnoloģijām Eiropā varētu radīt 2 miljonus darba vietu, bet to varēs eh, paveikt tikai tad, ja būs pietiekami spēcīgs, stabils vienotais tirgus un arī stabila izaugsme. Tā mēs varēsim iepūst jaunu dzīvību vienotajā tirgu, nodrošināt tik nepieciešamo dinamiku, radot labas kvalitatīvas darba vietas. Es, protams, ar prieku uzklausīšu uz komentārus un ieteikums par iespējamiem kompromisu grozījumiem. Un esmu arī gatavs uh, pietiekami pamatīgi uh, sadarboties ar kolēģiem. Uh, izveidojot kompromisu grozījumus un uzklausīšu dažādas priekšlikumus. Nikolā Dantī, lūdzu. Paldies. Guķieris kungs nevarēja ierasties, tādēļ viņš lūdza, lai es nolasu viņa pārdomas. Es zinu, ka mums nav pārāk daudz laika priekšsēdātais kundze. Tādēļ nezinu, vai varēšu nolasīt uh, pilnīgi visu. Es gribēju pateikt, ka vairums grozījumu, ko piedāvā referents un arī ēnu referenti, tie rada labu pamatu, lai izstrādātu kopīgu dokumentu. Gribēju paust, kādas ir uh, 5G tehnoloģiju ieviešanas priekšrocības. Mums ir int lietu internets, bet pateicoties šim 5G savienojuma ātrumam, tam patiešām ir milzīgs potenciāls. Ja mēs runājam, piemēram, par elektronisko veselības aprūpi, autonomam automašīnām, videokonferencēm, pateicoties šādam savienojuma ātrumam, tas viss varēs norisināties pilnīgi jaunā dimensijā. Tas nāks par labu ne tikai patērētājiem, bet visiem kopā. Uh, Vēl kāda joma, kas ir ļoti svarīga, tās ir investīcijas. Lai mēs varētu sasniegt 2020. gada savienojumības mērķus, ir nepieciešami jauni instrumenti, radot pietiekami labu, modernu, atbilstošu infrastruktūru. Tas ir priekšnosacījums lai varētu strādāt arī pie citu tehnoloģiju kaldināšanas. Mums ir nepieciešama pietiekami laba 5G tīklu finansēšanas stratēģija, tādā veidā labvēlīgi izmantojot uh, dzimstošās sinerģijas, lai varētu papildināt privātos un uh, publiskos līdzekļus. ir arī jāmudina vairāk investēt uh, lauku reģionos, lai arī tur nebūtu šīs digitālās plaisas. Lai tehnoloģijas pietiekami labi ietekmētu izaugsmi, mums ir jāizteno vēl kāds mērķis, proti ir jā, jāpārvar šī plaisa starp pilsētām un laukiem. Ir jā, līdz ar to ir jāievieš standartizācija attiecībā uz 5G, lai nebūtu tirgus sadrumstalotības un lai nevarētu uzcelt jaunas barjeras. Ir jābūt tātad pilnīgai sadarbspējai. Es gribēju arī pieminēt tos grozījumus, ko esmu iesniedzis. Tie tekstu noteikti eh, bagātinās, piemēram, 25. grozījums. Paldies! Paldies, no iekāru grupas neviena nav. Aldi tagad, Morten, tev vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka pateicoties 3G, mēs varējām labāk sarunāties internetā, lejuplādēt uh, datus. 4G jau bija solis uz priekšu un 5G ir, nu, pilnīgi revolūcija un tādēļ Eiropas līmenī mums ir jārīkojas, lai citas kontinenti mūs neapsteigtu. Es savā grozījumā runāju par to, kā pilnībā izmantot 5G potenciālu, garantējot iespējas gan uzņēmējiem, gan patērētājiem. Mēs varam uh, radīt uh, partnerības, varam domāt par situācijas uzlabošanu, piemēram, energo jomā. Uh, veselības aprūpē un citās vertikālajās nozarēs. Tādēļ um, ētikas kodeks ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk, lai būtu juridiskā noteiktība un arī tāda paredzamība operatoriem. Jā, mēs nedrīkstam to izveidot par tādu Ziemassvētku eglīti, kur sakārts virsū lērums mantiņu, ir jābūt eh, patiešām noteiktībai un precizitātei, un visu beidzot eh, es ceru, ka mēs varēsim atrast labus kompromisus un turpināt tikpat eh, veiksmīgā garā. Paldies! Vai vēl kāds vēlas uzstāties? Ja nē, Antonija, jūs gribētu rezumēt, lūdzu. Paldies! Jāsaka, ka Nikolā eh, kolēģa vārdā ļoti labi atspoguļoja pašus svarīgākos aspektus, arī 25. grozījums man šķiet ļoti veiksmīgs, to noteikti varēšu iekļaut kompromisos, manuprāt. Un runājot par pārējām. Uh, domām, gribēju pateikties kolēģiem par atbalstu, un tagad ir uh, sācies nākamais darba cēliens, proti uh, kompromisu grozījumi. Paldies! Gribēju tikai atgādināt, ka mēs uh, komitejā balsosim 21. martā. Labi, tas nu būtu viss. Esam beiguši debates un arī darba kārtības punkti ir izsmelti. Nākamā IMCO komitejas sēde notiks 13. Eh, martā pulkstens 7. vakarā. Paldies! Lai jums jauks vakars!